Colleagues. Kolēģi, labdien, un uh, mēs uh, uzsāksim mūsu otro sanāksmi MS komitejā, pirmo īsto uzklausīšanu. Ceru, ka jūs esat noskaņojušies darbam, ja nav komentāri par uh, darba kārtību, mēs uh, pieņemam to bez jebkādiem grozījumiem. Tūkojums ir 18 valodās, viena no tām ir dāņu valoda šoreiz. Šo sanāksmi pārraida, un tā ir bez papīra sanāksme. Gribētu izdarīt šādus paziņojumus. Pie, vēlos pievērst jūsu uzmanību, ka nākamā sanāksme būs 28. aprīlī, un uh, mums būs šādi speciāls, kas ir uzaicināti, un viņi ir apstiprinājuši, ka atnāks Dirks Bostēls Viņš pārstāv emisiju kontroles eh, asociāciju eh, Katalist un Udo Lambrechts. Eh, viņš pārstāvēs enerģijas un vidas pētniecības institūtu Heidelbergā. Mēs esam sagatavojuši arī rakstisku anketu, kas tiks nosūtīta uz daļai valstu iestādēm un uz atbildīgajām ministrijām un uh, apstiprināšanas uh, iestādēm. Parādīsim, kas būs iespējams. Mēs esam lūguši atsūtīt uh, atbilst līdz 15. jūnijam. Tagad tur daudz ir jālasa uh, un vasaras uh, sesijas laikā. Un dokumenti ir pieprasīti arī no Eiropas uh, komisijas un arī protokolu pieprasīti no ekspertu grupām. Un arī šeit ir rakstiskā saziņa starp komisiju un iesaistēm iestādēm, un mēs raudzīsimies, tas visu mēs tiks saņemts laikā. Un eh, e-pasta adreses būs eh, publicētas emis mājaslapā. Ja nav komentāri par šiem paziņojumiem, es vēlētos eh, tagad ķerties klājā darba kārtības trešiem punktam, un mēs varam sākt pirmo uzklausīšanu šo pēcpusdienu. Sirsnieks veicu! Delija Akudairī kundzi, vai pareizi izrunāju vārdu. Viņa ir direktore un Alojas Kezebrinks. Viņš vada ilgspējīgu transporta nodaļu un sveicu jūs abus. Pirmā uzklausīšana būs 1 stunda 40 minūtes, tāds ir paredzēts. Varētos atgādināt deputātiem, ka jūs esat saņēmuši arī pa e-pastu atbildes uz rasiskiem jautājumiem. Ceru, ka jūs, jums visiem bija laika izlasīt to un ņemt to vērā. Tādēļ nevajadzētu uzdot šis jautājums vēlreiz. Gribētu tagad dot vārdu Āku Dairī kundzei, lai viņas sniedz eh, ievad vārdus. Mums eh, ļoti ierobežos laiks, tā kā maksimāli lūdzu desmit minūtes. Paldies! Mēģināšu ievērot eh, laika grafiku. Jā, labdien, priekšādātājs kundze, deputāti kungi, dāmas un kungi. Vispirms vēlētos par to, ka pateikt paldies, ka esat ielūkoši mani un man ir iespēja paskaidrot, kā strādā kopīgā pētniecības padome. Vēlētos sākumā ilustrēt, kas ir darījis, lai samazinātu starpību starp testiem, kas ir izmērīti izdevies braukšanas apstākļos un uh, laboratorijās. Tālāk es vēlētos uh, pastāstīt par to, uh, ko darījusi JRC pētniecībā un uh, kāda ir komisijas uh, politika, uh, lai iesaistītu galvenos iesaistīties puses un kāda ir apstiprināšanas procedūra. Noslēgumā es vēlētos nedaudz pastāstīt par to, kāda loma ir JRC tipu uh, apstiprināšanas ietvaros. Vispirms kā ar likumdošanu. Vēlētos mēs pas, pastāstīt, kāda loma ir eh, ģenerāla direktorātam JRC un eh, komisijas eh, politikas dienestos un iniciatīvās vēlamies nodrošināt neatkarīgu zinātnes bāzētu politiku. Automašīnu emisijas ir nozare, kurā ir nepieciešama zinātniskie pierādījumi. Uh, un ir ļoti būtiski šeit uh, piesaistīt uh, eh, visiestais puses, uh, kas arī nav tieši iekļauts Eiropas komisijas darbā. Un šeit ir jāizstrādā testa metodoloģijas, jaunas tehnoloģiskas iespējas automašīnu emisiju mērījumos un vajadzētu, lai uzlabotu arī enerģijas efektivitāti. Šī darba rezultāti dati un eh, tehniskās zināšanas eh, tiks ņemts vērā attiecībā uz eh, aktuālo situāciju un vedot komitikas politiku gan ģenerāla direktorātā izaugsmas ģenerāla direktorātā, gan arī klimata ģenerāla direktorātā, gan arī vidas ģenerāla direktorātā. Tik izstrādātas arī jaunas Eiropas Savienības direktīvas un regulas, Eiro 5 un 6 normas un uh, ir arī mērķi nosprausti degvielas patēriņam un CO2 emisiju mērīšanas metodoloģijā. Un zinātniskās metodas tiks pielietotas, cik vien iespējams, sadarboties ar uh, citām iestādēm un uh, iesaistot arī pārskatu procedūru. 2011. gadā tika uzsākta procedūra uh, emisiju mērīšana reālos braukšanas apstākļos. Galvenais jautājums šeit ir par to, kā tiek uh, pārstāvēm, kā tiek iekļauti šie tipa apstiprināšanas uh, testi un kā to salīdzināt ar uh, mērījumiem reālās braukšanas apstākļos un par to, kāda ir atšķirība un kāda metodoloģija var tiek izmantota, lai to samazinātu. Atbildot jautājumiem, un balstoties uz eh, zinātniskiem pierādījumiem, tiek, tika izstrādāta šis pārnāsāmais vai mobilais eh, mērīšanas sistēmas, un sākotnējie pētījumi parāda, kā attīstās šis darbs, un RD procedūra tika uzstāta 2011. gadā. Testa metodas par emisijām tika uzsākt, e, e, strādājā kopš 2004. gada. Tiek e, izdarīti mērījumi gan vieglajām, gan arī smagajām mašīnām. Regulāri notiek testa procedūras darba procesā, attīstot šo metodoloģiju un datu analīzes programmatūru Tas tiek piemērots uz eh, vieglajām un smagajām mašīnām, tiek eh, veikti mērījumi attiecībā uz motor, motoriem. Šī metodoloģija un programmatūra vēlāk eh, tika pieņemta un pašlaik tiek izstrādāts likumdošanas process attiecībā uz šīm automašīnām. Šī PMS sistēma bija vienīgā sistēma, kas bija komerciāli pieejama tirgū. Uh, un toreiz šis aprīkojums bija tāds ļoti smags, eh, masīvs un prasīja daudz eh, enerģijas. 2007. gadā tika veikti mēģinājumi strādāt ar PM sistēmu arī attiecībā uz vieglajām mašīnām. No sākuma bija izmeklējuma pētniecības eh, projekts emisiju mērīšanā uz ceļiem un eh, tika veikti testa mērījumi arī pasažieru mašīnām ar šo PMS ierīci. Tika ņemta vērā arī mm, motoru tipi, dažādi tipi, vai mašīna brauc ar benzīnu vai ar dīzeli, un tika ņemti vērā emisiju standarti Eiro 3, 4 un 5. Tātad eiro līmeņa. Uh, un rezultāti parādīja, ka slāpekļa gaz NOx emisijas eh, pārsniedz 47 reizes emisiju robežas. Un nu, kādreiz tas pat bija 14 eh, reizes lielāks. Šie rezultāti tika ņemti vērā gan ģenerāldirektorātā ENTR, gan arī ģenerāldirektorātā ENV un 23. Uh, novembrī 2010. gadā notika uh, tehniskais darba seminārs, kurā tika pārstāvētas arī dalībvalsts un iesaistējās puses. Pamatoties uz notikušajām diskusijām, komisijas nodaļas pieņēma lēmumu iedibināt tehnisko darba grupu, kas uh, balstītos uz RDE testa mēģinājumiem. 2011. gadā tika publicēti arī rezultāti, gan arī JRC zinātniskajam un tehniskajā ziņojumā. Un uh, publicētie rezultāti bija pārliecinoši un tika arī pieņemti plašākā pētniecības uh, grupu ietvarā. 2011. gadā tika iedibināta RDE, LDV darba grupa, uh, kas eh, mēra emisijas reālos braukšanas apstākļos attiecībā uz vieglajām mašīnām. Tik iesaistīti NVO eksperti, komisijas eksperti no ģenerāla direktora Enter, Envun un JRC. Papildus vēl PMS tika izstrādes arī citas pētniecības metodes, kas uh, pētīja šo kopīgo Eiropas uh, testa ciklu. Uh, Otrkārt, tika arī pēc nejaušības metodas izstrādāti testi, un uh, noteikts metods arī tika pārbaudīts, vai tās arī ir tehniski realizējamas. Komisija 2011. gadā no JRC lūdza arī rezultātu izmeklēšanas un eh, follow-up pētījumu kurā mērītu precīzāk un varētu tikt sniegt reālāka informācija par vieglo automašīnu emisijām braukšanas apstākļos. Un bija jāizstrādā arī tehniski realizējama procedūra arī pasažieru transporta līdzekļiem. 2016. gadā JRC prezentēja arī sava darba rezultātus un tika publicēts otrais ziņojums, kas pievērsa uzmanību šīm dažādajām procedūrām tika izstrādāti zinātniskie pierādījumi, un grupa pieņēma RDL, e LDV darba grupa pieņēma lēmumu izvēlēties tieši PMS kā galveno metodi. Tālāk eh, tika aprēķināta RDE e testa vērtības. Vēlos uzsvērt, ka darba grupa RDE e LDV bija galvenā, lai mērītu šos emisiju līmeņus un piemērot RDE testa procedūru, kas tiek sagaidīts no JRC jaunā tipa apstiprināšanas ietvarā. Komisija arī grasās uh, izstrādājis plānu uh, citu mērījumu ietvarā ieviest arī šādu neatkarīgu uh, nacionālo tipu apstiprināšanas e, iestāžu, par to, ko atbilst nacionālo tipu iestāžu, iestādes, un e, lai varētu nodrošināt arī tiešā veidā tirgus uzraudzības e, testēšanu. Nodēļ, kas ir atbildīga par tirgus uzraudzības testiem, veidoja daļu no likumdošanas ietvara. Testi un inspekcijas uh, un piemērojama standarti ir jāorganizē adekvātā mērā. Tālāk tika izstrādāts arī šādas nestantāra procedūras. Okay. Right. Vēlos uh, uzsvērt to, ka JRC apzinās uh, iespējas, uh, uh, kā, kādās var izmantot šādas mērījuma metodas un iekārtas un eh, mērījumi tika veikti no 2007. līdz 2010. gadam, kur bija ļoti liela atšķirība starp eh, NOX līmeņiem, starp laboratoriju testiem un reālās braukšanas eh, testiem. think I will leave the rest of the questions. I would say in conclusion, Chair, Honourable Members of the Parliament, ladies and gentlemen. Jā, dāmas un kungi, gribētu uzsvērt, ka JRC ir uh, komisijas uh, nodaļa, uh, kuras mērķis ir samazināt emisijas automašīnu sektorā un vēlamies sadarboties ar parlamentu, lai nodrošinātu caurskatāmību Jā, un tad esam paredzējuši šo darbu uh, veiksmīgi izvērst uh, līdz uh, jūlijam, aktīvi sadarboties. Paldies! Jā, mums ir divi, divas kārtas. Pirmajā kārtā mēs mums sadalīšu piecām minūtēm, tad jūs varat uzdot uh, jautājumus maksimāli vienu minūti, un uh, jautājums. Uh, kas uh, deputāts, kas uzdos jautājumu, drīkst pārtraukt viesi un arī atbildēm paredzētas 5 minūtes, un nākamajā kārtā ir paredzētas 3 minūtes. Vispirms gribētu dot vārdu eh, ziņu eh, referentiem, vispirms došu vārdu Gebrandī kungam. It's, it's Paldies! Priekšsēdētājs kundze ļoti labi, ka sākas oficiāls uzklausīšanas beidzot. Mm, paldies Alkudēra, Alkudierī kundzei par to, ka ieradāties. Man ir divi jautājumi. Pirmais. 2011. un 2013. gadā tika sagatavota ziņojumi, un JRC sagatavo, um, atklāja milzīgas atšķirības starp uh, laboratoriju testu rezultātiem un uh, testiem reālos braukšanas apstākļos. Bet jūs atbildēs 3A punktā, um, jūs um, norādījāt, uh, ka JRC um, uh, nebija. Um, vietai kompetencē nebija uh, pētīt sīkāk šo atšķirību. Mm, bet man jautājums ir, mm, kāpēc tā, jo jums bija jātīsta šī jaunā mērīšanas sistēma, un uh, vai tad jums nebija tā jāsalīdzina ar iepriekšējo, un um, mm, tad arī uh, vai nevajadzētu paplašināt darbības jomu un iekļaut šīs izslēgšanas ierīces. Un tad um, otrs jautājums Mm, sākās 2011. Eh, gada 31. janvārī pirmās ekspertu darba grupas eh, darbība. Viņi koncentrējās uz papildu testēšanas procedūrām un eh, pēc diviem gadiem viņi izlēma par labu vienai konkrētai metodei. Un nu, kāpēc bija tik daudz laika vajadzīgs? Četri gadi, lai izvēlētos vienu no četrām opcijām. Tātad par šo milzīgo atšķirību vispirms pirmais jautājums. Atšķirība rezultātos uh, laboratoriju testos un uh, testos reālos braukšanas apstākļos. Atšķirība ir skaidrojama ar šiem reāliem braukšanas apstākļiem, tāpēc mums uh, komisija lūdza attiecīgu izpēti veikti, jo bija zināms, ka laboratorija apstākļi nav salīdzināmi ar eh, braukšanas apstākļiem. Tur ir eh, zināma ceļu specifika, slīpums, eh, ātrums, laika apstākļi un tā tālāk. Tas viss ietekmē situāciju. Un um, ehm, transporta ceļa emisijas. Uh, mērīt tas reālos apstākļos, eh, parāda, cik neadekvāti ir eh, šie laboratoriju testu rezultāti. Mēs vairāk koncentrējamies nevis uz benzīnu transporta līdzekļiem, bet uz eh, dīzeļmotoriem, kā es jau ziņoju. Un 2007, 2015 regula īstenībā pieprasa samazināt šo plaisu starp uh, rezultātiem laboratorijā un uh, reālos braukšanas apstākļos. Nu, tad mēs mēģinājām šos laboratoriju testus aplūkot. Nu, tā kā mums bija zināma veiksme ar, ar DVS sektoru, mēs um, gribējām papētīt arī mazjaudas transportlīdzekļus un um, īpaši kravas transportlīdzekļus un um, paskatīties, kas notiek um, ar emisijām. Un tagad par otru jautājumu darbības joma un izslēgšanas ierīces. Kopš 90. gadu sākuma bija iespēja izslēgšanas ierīcēm uh, transporta līdzekļos. Tāpēc 6, 15, 2007 ir arī attiecīgs pants. Bet, lai atklātu šīs izslēgšanas ierīces, būtu nepieciešama pārbaudas procedūra, kas būtu pilnīgi pretēja tam, kas mums ir šobrīd. Uh, Un tas nav savienojams ar to sistēmu, ko mēs esam izvēlējušies, lai uzlabotu šī brīža laboratoriju testus. Un toreiz, tobrīd mums nebija nekādu pierādījumu, ka būtu jāsalīdzina abu testu rezultātu, lai atklātu šāda veida, šāda veida, šāda tipa ierīces jo toreiz darbības joma atrunāja uzticēto mandātu ar nolūku uzlabot emisiju kontroli no visa veida transporta līdzekļiem. Es pārtraukšu, es to saku, mm, saku deputāts Gerbrandī. Es saprotu, ko jūs sakat, bet šī plaisa nav samazinājusies. Un, vai tad JRC neinteresēja, kāpēc eh, šī plaisa ir un paliek tik milzīga. Jūs eh, teicāt, eh, ka šī krāpšana bija iespējama arī 90. gados, ka tas nebija nekas jauns, vai tad jūs nevarējāt paplašināt darbības jomu vai lūgt um, komisijai to darīt, vai jūs prasījāt arī vairāk resursu, lai veiktu šo izpēti? Principā jā vai nē atbildi lūdzu. Atbilde - mums nav mandāta, lai īstenot, bet jūs nekad neesat lūguši šādu mandātu. Nē, jo nav bijis aizdomu, kā šī atšķirība skaidrojama ar izslēgšanas ierīču izmantošanu. Mm, mēs testējām no pilnīgi citas perspektīvas. Mēs uh, izmantojam PEMS eh, transporta līdzekļos un eh, skatījāmies, kā uzlabot laboratoriju testa rezultātus. Labi, mēs pie tā varam atgriezties vēlāk. Nākamais jautājums. Paldies, priekšstādātājs kundze. Paldies, eh, paldies arī visiem, kas ir atnākuši, lai mums palīdzētu. Un es gribētu turpināt to, ko Gabrandī kungs teica. Tātad Jūs esat uh, tagad atraduši norādes. Nu, tas nav, tās nav tikai aizdomas, bet uh, tiešām arī pierādījums uh, šādām, um, šādām iespējām ierīcēs. Tātad mans jautājums, vai tas tā tiešām ir, ja jūs esat to atklājuši, ko jūs esat darījuši? Un trešais jautājums. Jautājums par atšķirībām starp pēc un patiesām vai noteiktām vērtībām testa re rezultātos, kas nozīmē, ka tie ir testu rezultāti un reālie rezultāti. Kā a, jūs nonācāt a, pie a, tādas a, situācijas, ka sākāt pārbaudīt a, šīs atšķirības, a, kurš a, komisārs a, tajā brīdī bija amatā, kura komisija tajā brīdī strādāja, kad a, jūs uzzinājāt, kad uzzinājāt, ka ir šīs atšķirības, un tās ir atšķirības, par kurām arī šeit komitejā jau ilgāku laiku zinām. Paldies! Kā es izskaidroju? Mēs veicām divus pētījumus, un mums bija dažādas motivācijas to darot. Uh, Pirmkārt, nu, mums lūdza papētīt um, emisijas, kas rodas braucot, uh, braukšanas apstākļos um, autotransportam. Un uh, otrkārt, uh, mūs interesēja metod, metodes ar RDE procedūrām. Viena bija PEMS metode, un otra bija Um, vesela braukšanas cikla metode. Un, um, ja salīdzināsiet uh, mūsu ziņojumus, uh, kopsavilkumu secinājumus, uh, nekur neizskan tas, ka, ka bija aizdomas par izslēgšanas ierīcēm. Uh, Un mēs īstenībā gribējām izskaidrot, kāpēc šīs atšķirības eh, varēja rasties. Un tad mūs interesē arī šo braukšanas testu dzīvot spēja un uh, arī laboratorijas testu uzlabošana. Tātad testēšanas uzlabošana kopumā, lai būtu iespējami labāki preventīvi pasākumi turpmāk. Um, bet nekur neizskanēja šīs aizdomas par to, ka rezultāti skaidrojami ar izslēgšanas ierīču izmantošanu. Bet vai jūs varat atbildēt uh, kādu un kurš jūs motivē tā rīkoties? Atbilde. Uh, nu, vispirms uh, ģēdē, uzņēmē darbības ģēdē, kurš pasūta arī pirmo pētījumu starp 2004 un 2007 gadu. Uh, rezultātus arī vienmēr uh, pārunājām ar attiecīgo ģēdē, ne tikai uzņēmējdarbības ģēdē, bet arī vides ģēdē. Viņi arī finansēja mūsu darbību un ļoti interesējas par visu, ko mēs darījām, tātad uzturējām visu laiku kontaktu, jo īstenībā viņi pat līdz attīstīja izpētes programmas ar mums. Tā kā tur bija tāds konsekvents kontakts, tur, tur nebija tā kā tāds izolētas tikšanās, nu, visu, visu laiku mēs at, uzturējām šo kontaktu. Labi, politisko grupu pārstāvi Kāriņa kungs lūdzu. Uh, thank you very much. I have... Jā, paldies. Varu tos pateikt tikai vienu vārdu. Ah, wow. Tas, ko jūs teicāt, ko jūs patiešām darāt, 2004. gadā jūs uzsākāt uh, šos reālos uh, braukšanas tek, testu 2007. gadā jūs jau konstatējāt, ka NOX dīzeļa automašīnās un vieglās automašīnas un 4 līdz 7 reizes, no 4 līdz 7 reizēm pārsniedza. Bet mums ir klimata politika, mums ir jāsamazina CO2. Tas virzās jā, uz dīzeļa ražošanu šie mērķi un uh, ja CO2 uh, ir mērķis samazināt, tad savukārt NOX pieaug. Un tas prasiet ir daudz gadus, uh, kad uh, komisija nāca klajā ar uh, automašīnu 2020, un tas bija publicēts 2011. gadā. Mans jautājums ir, mēs uh, politiķi vienmēr sakām, uh, ka vajadzētu to visu skaidri parādīt, uh, un uh, Ražotāji savukārt mēģina visu kaut ko noslēpt. Vai tas ir eh, tā, ka mums ir pilnīgi neefektīva sistēma un, ja ir vajadzīgi pieci gadi, jo, protams, es negribu darīt, ne, neizdarīt nevienu kļūdu. Jūs vajadzētu kaut ko jūs mērāt un mērāt, un tam ir vajadzīgi daudzi gadi. Kāda mums sistēma ir Eiropā? Tā ir tik ļoti lēna. Jums ir jāsaprot, ka sistēma, ko ieviešam, būs viena no pašām uh, jaunākajām un aktuālākajām uh, testi un pieejas, ko izstrādājam. Mēs sākām strādāt ar PEMS uh, sistēmu smago mašīnu sektorā. Un jums ir jāsaprot, ka tas ir ļoti smagnējs uh, eh, apriekojams dzimtnie kilogramu un uh, jādomā, ka 17 gadus arī tika veikti zinātniskie pētījumi, lai izstrādātu šādu metodi. Un uh, eh, komisija ir arī paplašināts mandāts. gadam, lai komisija vēlas uzlabot šo testu. Mums ir jā, jāraugās, kāda ir situācija un uh, kādas arī kapacitātes raugoties no eksporta procedūras, un ko mēs varam pārbaudīt. Uh, un uh, tas, ko esam jau izdarījuši, tas ir uh, bijis veiksmīgi, un mums ir uh, šī sistēma jāpārveido tā, lai to varētu izmantot arī vieglajām automašīnām. Mums jāraukās ļoti dažādiem faktoriem Jā, laiks uh, prasīja, lai pieņemtu PEMS smago mašīnu sektorā. Četri pusi gadi ir jāņem vērā, ka bija arī ne tikai komisija strādāja, arī tehniskā komiteja motoru mašīnām, bet arī tāpat EDE, LDV darba grupa un uh, Arī zinātne prasīja, pētiem prasīja laiku, lai tiktu adaptēta PEMS un lai izvarētos četras metodas analīzēm, tātad šiem mērījumiem. Un bija diskusijas, un tad bija arī testu cikls, un mēs raudz, raudzījāmies, kā tas varētu tikt testēts, un tas viss prasa laiku. Ja pareizi sapratu, ražotāji ne, neteica, jā, dariet to, vienkārši Tas prasīja laiku. Mēs, kā politiķi, esam steidzīgi. Un jūs teicāt, ka ir uh, prasījis laiku, lai uzklausītu uh, zinātnes pārstāvjus. Varbūt, ka jūs uh, uh varētu vienkārši pateikt, ka jūs mm, vienkārši par maz laiku atstājāt un rīkojāties pārāk ātri. Jā, mēs lietojām uh, šo pieredzi, ko guvām PEMS mērījumos piecu gadu laikā, mums ir daudz tāda dziļāka un apjomīgāka pieredze emisiju testēšanā. Nu, tas neprasīja tik daudz laika, jo bija arī iepriekšēja pieredze. Dāns Kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Gribētu teikt paldies jums par eh, sniegto pārskatu, Alkudāri kundze, un arī par paskaidrojumiem. Esmu interesēts, ko jūs teicāt par to, kā tiek identificētas šīs izslēgšanas ierīces, kas tiek uh, pielietotas testēšanas mērījumos. Šeit ir atšķirības starp vieglajām un uh, smagajām automašīnām. Un uh, jūs uh, uzklausījāt arī ekspertu viedokļu un balstījāties uz analīzēm, kas bija veiktas arī pagātnē un uz regulu no 2008. gada, bet uh, 98. gadā ASV jau bija soda naudas, kas tika piemērotas uh, autoražītājiem, kas lieto šās krāpniecības ierīces smagajām automašīnām, un jūs eh, mobilās eh, mērierīces tieši šajās jomās izmantojat, jau arī pirms vairākiem gadiem gribētu pajautāt, kādēļ nav savienojums starp vieglajām un smagajām automašīnām. Protams, ka tehnoloģija ir jāpiemēra, to es saprotu, bet pieredze no vienas jomas taču var izmantot arī otrā jomā. Did, did Mēs jau izmantojām pieredzi no PEMS vieglo un smago automašīnu sektorā. Varbūt, ka mans kolēģis Alojas varētu paskaidrot, kā mēs izmantojam PEMS smagajām kravas automašīnām. Yes. Not in extent, just no, very brief. Then... Bet ne plaši, tā īsumā, kodolīgi. Labi, tad nu, tehniskā līmenī runājot par um, jaudīgiem, smagiem transporta līdzekļiem, mums nebija metodoloģijas, lai um, atklātu izslēgšanas ierīces. Tas uh, arī likumdošana bija pavisam cita nodaļa. Mēs izmantojām uh, to pašu aprīkojumu un uh, metodoloģiju arī pasažieru uh, mašīnām. Um, Mums uh, jau bija tāds projekts, kur mēs identificējām emisiju uh, avotus uh, pilsētās. Un tad mēs papētījām NOX situāciju un arī benzīna uh, motoru transporta līdzekļus. Un tad konsultējāmies ar uh, DJNV un DJN. Uh, Enterprise, tātad uzņēmējdarbības ģēdē un vides ģēdē, un tad sākām attīstīt šo konkrēto metodoloģiju. Ja tad uh, eh, HDV uh, eh, testēšana noveda pie LDV testēšanas, bet kāpēc šāda deduktīva domāšana un, un kāpēc neviens nesaistīja ASV atklājumus 1998. gadā ar izslēgšanas ierīcēm? Jau, papildi jautājums, vai JRC vispār kāds ir runājis par izslēgšanas ierīcēm? Atbildi nē. Jo tās jau skanēja, tikai 90. gadu beigās sāka par to runāt. Un tam bija lieliski skaidrojumi atkarībā no testu tipa, kas tika veikts. Um, mums bija attīstīti testi mm, emisiju mērīšanai transporta līdzakļos. Mēs zinājām, ka mm, tikai noteikti braukšanas apstākļi tiek atspoguļoti. Un tie testi, ko mēs novadījām, teiksim, PEMS testēšanu, lai uh, skatītos, kā varam uzlabot rezultātus. Pēc būtības mēs tikai apstiprinājām, ka nepietiek veikt uh, testus tikai laboratorijās, ka mums rezultāti jāuzlabo. Tad pēdējais jautājums. Bet jūs neatbildējāt uz jautājumu Ja jau ASV 98. gadā eh, tika noskaidrot šī situācija, vai tad nevarēja pieņemt, ka tas pats notiek arī Eiropas Savienībā, un galu galā mums bija daudz laika starp 98. un 2013. gadu, nu, visai šie dedukcija atbildi, jā, bet jums jāatceras, ka šī brīža likumdošanā komisijai nav īstenošanas vai pāraudzības mandāta, tas ir dalībvalstu ziņā dalībvalsts tehniskās iestādes. Dalībvalstīm ir mandāts pētīt atbilstību un savietojamību, piemērot sankcijas. Un tāpēc kopš 2007. gada un arī tagad, pārskatot tipu apstiprināšanas eh, ietvaru, Te principā mēs eh, vēlamies eh, mums piešķirt tādu stiprāku lomu, eh, lai mēs varētu veikt arī preventīvas pasākumus turpmāk. Un nu, tā līdz ar to mēs varētu būt varējuši progresēt tikai, ja ēst tirgu būtu tikuši at, atklāti kādi ļoti nozīmīgi pierādījumi, kas nav noticis. Henkelkungs. Jā, labprāt, runāšu vācu vārdā. Pirmkārt, gribētu teikt lielu paldies, ka jūs eh, atbildāt uz jautājumu. Nu, manuprāt, vajadzētu parunāt, parūpēties par to, ka vajadzētu nošķirt eh, starp eh, testu emisiju un patiesajām emisijām un tādām, kas balstās uz krāpnieciskām ierīcēm. Gribētu runāt par šīm krāpnieciskajām programmatūrām tika norādīts, ka amerikāņi, amerikāņu iestādes jau 98. gadā ASV ražotājus eh, pieķēra ražotājus eh, krāpniecības programmatūru lietošanu uzlika pamatīgus sodus. Man eh, vēl viena lieta nav gluži skaidra. Tam taču ir jābūt bijis kā bumbas sprādzienam. Esam redzot Volkswagen izņēmumus, Volkswagen izņēmumus, bet vispārējais tas aizturēja. Uh, kaut ko tādu arī dariet. Un šī ziņa un ar to saistītās procedūras ASV, tas jau nevar būt pagājis bez sakām jūs iestādē. Tādēļ vēlreiz jautājums, vai jūs nekad iekšēji nesat par to lauzīšu galvu? Gribētu atgādināt jums, ka mūsu loma ir nodrošināt zinātnes atbalstu, un uh, mēs uh, rīkojamies mūsu mandāti ietvaros. Mums uh, gribētu atgādināt vēlreiz, ka komisija komisija nav šāda politiska loma par šādu jautājumu? Mēs vienmēr strādājām un balstām uz zinātnes atzinumiem attiecībā uz prevenciju, bet nevis, kā ir uh, bijuši pagātnē kādas norādes par to, kā ir bijuši atšķirības, kas ir uh, veiktas izmēģinājumos laboratorijas vai uz ceļa. Mēs vienmēr esam ra raudzējušies uz zinātnes atzinumiem, raugoties, kā var uzlabot emisiju mērījumu testus, lai samazinātu automašīnu emisijas. Bet jūs it kā esat pētniecības institūts. Es pats kādreiz biju atbildīgs par sešiem pētniecības institūtiem Vācijā, un uh, pētnieki, kas pētīja, visi bija uh, zinātkāri. Viņi neteica, ka mēs, uh, es pētu to, ko man kāds birokrāts vai ierēdnis ir noteicis. Tādēļ es nesaprotu jūsu nostādu, vai jūs esat pētniecības institūts, vai jūs esat kaut kāda nodaļa kādā anonīmā ierēģu aparātā. Nē, mēs esam Eiropas komisijas pētniecības centrs, un uh, mēs nodrošinām pētniecību, lai attīstītu politiku un uh, vērtētu ieviešanu. Un, ja mēs raug, jūs raugāties uz uh, pētniecību, kas ir tikusi veikta, pamatā tas bija mērķis. Mēs zinājām, ka ir šāds likumdošanas ietvers, Un 2007. Uh, gadā bija jāveic praktisks darbs, lai novērš šīs krāpniecības programmatūras, un uh, mēs raugāmies, kā uzlabot šo likumdošanas paketi. Un uh, ir šie limiti mūsu laboratorijām un metodoloģijām. Un uh, strādājam arī scenārijas laboratoriju testiem, analīzes. mērījumi emisijām, PEMS, mēs vienmēr raugāmies uz to, lai mēs būtu neatkarīgi savā darbā. Tādēļ mūsu rezultāti ir uh, publiski pieejami, tos var katrs apskatīt. Un uh, komisijas atbildība bet mūsu rezultāti 2011. gadā, 2013. gadā ir bijuši redzami visiem, un var redzēt, ka bija atšķirība. Un šo informāciju mūsu veiktajiem, veiktajiem izmēģinājumiem tā ir bijusi pieejama katram. Gribētu uzsvērt atkal, ka mēs pašreizējā likumdošanas programmā mums e, nav pārbaudas un kontrols funkcijas, bet mūsu rezultāts varēja redzēt e, visi. Tas bija atklāts sabiedrībai. Pedelē kungs, jā. Ja jūs kaut ko sagaidāt no protokola, uh, tad no jūsu puses kādas soļus grasāties spērt, ja rodas kaut kādas aizdomas par to, ka kaut kas neatbilst normai. Jūsu atbildē uz 5A jautājumu sakāt, ka dažādi testi, kas pamatojas uz uh, novirzēm no normas emisiju testos, bet tas viss ir arī jāanalizē, lai konstatētu, vai ir kaut kādi nelegālas programmatūras izmantotas, vai jūs kaut ko vairāk varētu par to pateikt. kas faktiski ir 5.2 punktā noteikts, eh, tur ir runāts par aizliegumiem šādām manipulācijām un kā šo pantu vajadzētu mainīt, lai ņemtu vērā aktuālo situāciju. Jā, regulas uh, definīcija, kas ir šādas uh, krāpniecības uh, programmatūras un ir arī teikums par to vai pusteikums, eh, kādi nosacījumi ir eh, atļauti. Nav vērtējuma kritērija pašreizējā regulā, un mums arī nav pienākums automobīļu ražotājiem, komisijai vai iestādēm sniegt informāciju par to, kādas programmatūras metodas tiek izmantotas un eh, kādos apstākļos tās tiek izmantotas vai arī nē, un kādēļ tās tiek izmantotas vai arī nē. Uh, Šie elementi pašreiz trūkst, bet eh, darbs pie tā notiek. Vai kaut kas ir eh, jāpapildina no likumdošanas viedokļa, nodrošinātu, ka visas eh, nozares ir nosēktas, lai padarītu iespējami rīkoties, lai, ja tiek sagaidīts vai arī konstatētas novirzna normas. Jā, sagatavošanas gaitā mums ir uh, ieteikums uh, jaunam uh, tipu apstiprināšanas ietvaram. Tur vajadzētu paredzēt arī tirgus uzraudzību un produktu kontroli, kad tas tiek, uh, produktiem, kas tiek uh, laisti tirgu, un mehānismu, kas uh, komisijai atļautu um, veikt uh, savu testēšanu, bet tās faktiski ir dalību valstu kompetence veikt eh, šos kontrolas testus. Šajos eh, pārbaudēs mēs esam samērā pārliecināti, ka vajadzētu uzlabot eh, kontekstu tipu apstiprināšanai. Ar tipu apstiprināšanu dalību valstu tehniskie dienesti varētu papildināt ar kontrolas mehānismu kas eh, sniegtu mums iespēja atklāt krāpniecisku programmatūru, ja kāda iestāde uh, neierauga šo kļūdu. Mērja Kilonen. Thank you. Paldies priekšsēdētājiem. Paldies arī JRC par komentāriem šodien. Komisijā atlasa metodes, lai analizētu mm, PEMS datus, un mēs sapratām, ka to nepietiek. Vai būtu iespēja lūgt jūsu atļauju vērsties pēc palīdzības pie kompānijām, kas izmanto jaunas sistēmas, lai mērītu emisijas braukšanas apstākļos, vai būtu kādi politiski apsvērumi, kas eh, runātu pret to, vai kādi citi šķēršļi, un tad par jūsu testiem vairāk vēlētos zināt. Jūsu NOX eh, mērīšanas sistēmā, kā jūs noskaidrojat uh, neprecizitātes un kādas neprecizitātes visbiežāk uh, rodas PEMS ietvaros. Un vai jūs analizējat šīs neprecizitātes un kādā veidā tas notiek, ja jā, un tad arī runājot par PEMS sistēmu, kādas tad ir visbiežāk konstatētās neprecizitātes? Un papildi jautājums jūsu viedoklī, kāpēc daudzi automobiļu ražotāji vēlas apstiprināt, tipu apstiprināšanu uh, um, iegūt Luksemburgā, kaut arī neviena no šīm kompānijām tur nav bāzēta. Mm, šī neprecizitāte ir no 20 līdz 30 procentiem. Nu, varbūt Alois vairāk izskaidros par eh, šo eh, kļūdu, un, un tad mums arī notiek eh, izpēta, lai mazinātu mm, šīs kļūdas. Jā, mm, te arī ir liela starpība starp reālu braukšanu un laboratorijām. Tagad mēs izmantojam Eiropas jauno braukšanas ciklu šo metodu, un tur mums ir uh, mērīšanas laiks aptuveni 20 minūtes, un tur ir diezgan e, stabili mērījumi sanāk, savukārtējums, aprīkojums transporta līdzeklī, tad RDE emisijas mērīšanas apstākļos iespējams jums būs vajadzīgas divas, trīs stundas un um, kādu laiku, teiksim, šīs emisijas turas pie nulles, un tad uh, jāskatās, kas notiek, un um, pagaidām šī problēma netika atrisināta. Tāpēc arī PEMS uh, rezultātos ir šī 30% kļūda, kas var būt, starp citu, arī 40%. Nevienmēr, bet gadās. Un pēdējais jautājums par Luksemburgu. Man grūti atbildēt uh, ražotā vietā, kāpēc viņi dodas uz Luksemburgu masveidā, bet uh, Varbūt ar kādu zinātniski iemeslu, kāpēc viņi to dara. Turmes kungs. priekšsēdētājiem. Kas tad ir par NOX? Par NOX bija jautājums. Atkārtojiet, lūdzu, varbūt tad NOX emisiju uh, mērījumos. Uh, kā jūs skatāt, eh, pirms eh, kļūdas, un um, kā jūs vēlaties uzlabot situāciju? Nu, labi, pirms eh, kļūdu es izskaidroju, tas ir atkarīgs no tā aprīkojuma, kas izmantojams laboratorijā stabilos apstākļos un uh, braucošā transporta līdzeklī uz ceļa, tad uh, Un tad arī mainās uh, šie braukšanas apstākļi, kas kontrolēt no vienas puses un nekontrolēt no otras, un tāpēc tur rodas visādi veidi neprecizitātes lielākoties uh, testēšanas aprīkojuma dēļ tātad. Mēs esam runājuši ar ražotājiem un uh, gribējām saprast, vai lietas var uzlabot un uh, tieši ar aprīkojuma ražotājiem, nevis ar automobiļu ražotājiem. Un viņi mums atbildēja, jā, var lietas uzlabot, un tās arī uzlabosies nu, pāris gadu laikā. Paldies, uh, Turmes kungs. Jūs uh, izdalāt uh, grafiskus materiālus. Nu, tas varbūt grūti būs saprast man jautājumu. Uh, Ja eh, jūs pārstāvat eh, šo ilgspējīgo transportu, tad, eh, tad jūs, tad attiecīgi ar to arī nodarbojaties labi. Tad tas ir jūsu kolēģis un jūs visu to laiku pirms tam pēdējo 15 gadu laikā jūs nenodarbojāties ar šo lauciņu, jums bija citas kompetences, un jūs tikko pārņēmāt uh, jūsu uh, lomu, ar jūsu kompetencijām un tad principā līdz uh, šim brīdim jūs nekad pat nesat piedalījusies sanāksmēs, uh, kur runa ir par um, jautājumiem, ar, ar ko mēs te nodarbojamies. Priekšsēdētāji, jā. Um, uh, tā var, iespējams ir, bet vienkārši mēs aicinām ekspertus, un ne, nevienmēr eksperti ir pieejami, tad mēs aicinām ekspertus, kas ir pieejami, un lūk. Bet papildi jautājums, tad kurš tad īsti lūdzu jūs uh, pārstāvēt uh, uh pētījuma rezultātus? Es izskaidrošu, es uh, uh koordinēju politiku JRC, esmu par to atbildīga, un uh, Man interesē viss, kas notiek uh, izpētes uh, jomā, JRC, sadarbība ar komisiju. Tas viss mani personīgi skar, un man jāsaprot, kas notiek mūsu mājā. Un jā, es uh, agrāk biju citā institūtā, kas skata citus jautājumus, bet es, man ir inženieris izglītība, un es orientējos inženierlietās. Un, kad sapratu, ka mani nominēs par direktori, šeit es sāku pētīt šo dosjē. Nē, tas nenotika pirms diviem mēnešiem, tas notika uh, iepriekšējā gada novembrī, un mani nominēja jau iepriekšējā gada septembrī, un tiklīdz uh, es sapratu, ka mani izvirza, uz nu, šim amatam sāku arī skatīt šo dosē. Es sāku pētīt um, šos divus pētījumus un to rezultātus, un tad es skatīju arī daudzus dokumentus uh, šai sakarā, un stājoties amatā man bija jāregulē pirmā lielā krīze, kas uh, skāra tieši abu šo pētījumu rezultātus. Atceroties uh, neveiksmīgus uh, notikumus Briselē. Starp citu, man jāatgādina, ka uh, sākotnēji uh, datumi mm, mainījušies, jo mm, toreiz šo iepriekšējo datumu um, bija paredzēts ierasties mūsu ģenerāldirektoram, bet, nu, tā kā tas viss ir mainījies, viņam šāda īslaicīga mm, pielāgošana nebija iespējama, viņam bija jā, jādodas citur, un Un tāpēc viņš lūdza mani atnākt un pārstāvēt eh, šos rezultātus, bet eh, mani pavada arī kolēģis Alois, un eh, viņš vada Alois Krasenbrinks, un viņš vada šo ilgspējīgā transporta nodaļu, un viņš ir absolūts eksperts, arī atbildīgs par tehnisko pusi, un tā kā noteikti viņš var atbildēt. Uh, Bet kurš tad bija enerģētikas transporta direktors pēdējo gadu laikā? Giovanni Desanti ir direktors, bija un, un ir. Vai es esmu pārliecināta, ka viņš joprojām ir direktors? Jā, nu, jā, esmu pareizi informēta, viņš ir direktors. Nu, savukārt, man ir informācija, ka Desantī uh, kungam lika atkāpties no amata pirms dažām dienām, un uh, Man ir tāda informācija, ka viņš arī varēja ierasties, bet Sučaukungs uh, tā izlēma nesūtīt ekspertu, kas vislabāk informēts un vislabāk orientējies šajā lietā, tad nesūtīt viņu uz šo sanāksmi. Nu, tad uh, a priori apgalvošu, ka ļoti maz uzticos cilvēkiem, kas nezina, par ko mēs runājam. Kā var uzticēties eh, viņu atbildēm? Nu, mums ir nepieciešami cilvēki, kas eh, bija klāt. Vai tiešām PEMS metodas, ko izmantoja amerikāņi, daļēji un uh, pat uh, lielā mērā bija attīstīta JRC? Vai tiešām ICCT, vai tiešām ICCT uh, personāls strādāja JRC? Un tad vienā brīdī uh, attālinājos, aizgāju no JRC. Un tad jūs teicāt, ka nekad nav bijis nekādu pierādījumu, neviens, nevienam nebija nekādu aizdomu par izslēgšanas ierīcēm, tad varbūt ļausiet man citēt jūsu pašu ziņojumu no 2013. gada, un tur ir rakstīts, atvainojiet, kur tas bija. Turmes kungs pārtrauc priekšsēdētā. Nu, ja jums nav laika, nav vairs laika, nebūs, nebūs iespējams atbildēt. Divi teikumi, kas man jānolasa, turpina Turmes kungs. Un tad mēs redzēsim, cik laika mums paliks. Nē, es nevaru jums ļaut lasīt. PEMS šķiet uh, labāk ļauj regulēt emisijas braukšanas apstākļos un uh, apkarot arī izslēgšanās ierīču darbību normālos apstākļos. 2013. gadā. Lūk, bija aizdomas ierīcē par izslēgšanas ierīcēm. Lūk, kā bija. Mēs turpinām Evīkundzi. Parālā. Paldies. Es uh, turpināšu un runāšu itāļu valodā. Gribu jautāt sekojošo. 6BD atbildē par tehnoloģijām, runājot par um, emisijām un reālajiem apstākļiem, atbilstoši uh, regulēju 712. Tāds šāds ierīdes jau uh, ir pieejams tirgu un 11b atbilde paredz to, ka šīs neprecizitātes uh, mērījumos var tikt samazināt līdz 10 līdz 15 procentiem. Vai jūs nedomājat, ka um, korekcijas uh, faktors, uh, kas ir 114, 120 mikrogramus kilogramu, ir um, tāds pārāk uh, liels un nemotivējošs? Un vēl viens jautājums, ja man atliek laika, tad tas būtu sakojošais. Raugoties uz uh, likumīgajām uh, robežām defīta ierīcēm, desmitajā atbildē uh, tiek runāts par to, ka nav skaidra tehnisku ierobežojumu izņēmuma gadījumiem mērījumos. Tādēļ gribu uzdot jautājumu, vai ir kāda tehniska nepieciešamība uh, kādēļ ražotājs nevar to pielietot vai arī, teiksim, saskars ar problēmām rīkoties un tad atbilstoši iestrādāt atbilstošo programmatūru. Nu, piemēram, runājot par auditīvām kontrolēm, lai tādas tiktu arī iebūvētas. Sorry for taking so. Jā, man bija grūti atcerēties visu, ko jūs jautājāt. Sākuši pēdējo punktu. Tas bija par uh, krāpniecības ierīcēm, izslēgšanas ierīcēm un metodoloģijām. Tā ir viena no galvenajām sarečījumiem, jo būtu nepieciešama piekļuve Tātad tieši programmatūrā tas nav hardware, bet uh, elektroniskās kontroles uh, nodaļa strādā. Jā, šeit tik mērīts uh, motora izturēšanās. Un um, tas ir kaut kas, kas, kur mums nav piekļuve. Ja jūs patiešām vēlaties pilnīgu drošību, ka tā ir uh, izslēgšanas uh, programmatūra, bet nav stratēģija, ko ir īpaši izvēlsuši ražotāji, lai aizsargātu savu stratēģiju, tad mums vajadzētu šādu piekļuvi, bet uh, mums nav šādu pierādījumu, nav indikāciju. The... Un kas ar uh, neprecizitātes līmeni PEMS? Es lasīju atbildē 11b būtu esat iespējams palielināt līdz 10 līdz 15 procentiem šo neprezentāšu līmeni. Um, yes, uh, this... Jā, tas ir tas, ko es pirms tam jau pieminēju. Atbildot uz iepriekšējo jautājumu. Lielākā daļa no neprecizitātēm mērījumā un PEMS uh, ierīcēs to var 10-15% līmeni pierādīt. 15-20% varētu sasniegt, to būtu jāņem vērā. Paldies, atvainojos. Tātad šis eh, korekcijas faktors, kas ir iegriezis, mēs varam teikt, tas ir pārāk liels, pat ņemot vērā neprezentēta, kāda ir pašlaik aktuāli. atbilstības faktors nav daļa no mērījuma, kas ir no testa aprīkojuma, bet no testa procedūras. ir jāņem arī vērā, ka varbūt tādas ļoti plašas robežas eh, šajā testa procedūrā. Paldies, priekšsēdājs kundze, paldies, direktora kungs, paldies, ka ieradāties un um, diskutējat ar mums atbildot uz mūsu jautājumiem. Es gribu um, runāt par to, um, kas, um, kā, kā atbildes, uh, mēs, kādas atbildes mēs saņēmām. Uh, no 2008. līdz 2007. gada uh, NO augstāti izmeši, eh, var teikt, eh, pamatot ar desciklantiem. Un eh, šīs zināšanas, kādas ir jau, un zinot par to, kāda skandāla ir bijuši ASV autoražotāju sektorā. Un zinot, ka 2013. gadā jūs jau sastādījāt ziņojumu, kurā jau tika minēts, ka augstāk, augstāk slāpekļa izmeši tika konstatēti adaptēti, un vai nu um, atbildīgs uh, ir nepietiekams kontrols vai arī neprecīza darbība, tad zinot to visu 2013. gadā, un tas vairs nav tehnisks jautājums, es neesmu tehniķis un arī negribu teikt, ka tāds esmu, jautājums ir par komunikāciju, respektīvi jautājums par to, kā uh, augstāk stāvoši um, darbinieki jūsu uh, direkcijā. Uh, GRC vai komisija, vai viņu pienākums nebūtu arī ārpus mandāta rīkoties, un vai tas nebūtu saprātīgi šīs emisijas, kas um, pirms 15 gadiem ASV skandāla kontekstā tika uh, izmērītas, izmē, vai tad nebūtu bijis mm, prātīgi uh, intensīvi pievērsties šai uh, lietai un izdiskutēt arī iekšēji, un kāds ir iemesls šādai darbībai? The, I mean, this is... Tas ir viens no iemesliem, kādēļ RDE eh, e darba grupa to pētīja. Tas tika iedibināts uzreiz, līdz ko mēs konstatējām atšķirības starp PEMS mērījumiem un laboratorijas testiem, un komisija pieņēma lēmumu ierīkot eh, darba semināru un iedibināt darba grupu ārpus. Eh, turklāt vēl bija vēl ļoti daudz eh, citas sanāksmes, lai izvirzītu prasības PEMS, kas tika gatavotas likumdošanas procedūrai, lai samazinātu slāpekļa līmeni. Vienmēr ir bijušas diskusijas, šīs darba grupas bija atvērtas, atvērtas dalībvalstīm, ražotājiem un diskusijas, kas bija saistītas ar uh, mūsu rezultātiem, bet tas vienmēr bijis atvērts, vienmēr pieejams. Darba grupu sanāksmes, pat apakšgrupu sanāksmes, kas strādāja pie metodoloģiju analīzēm, PEMS mērījumiem, datiem, tas arī bija atklāti. Tā nekad nav bijusi tāda slēgta diskusija. RDE, e LDV darba grupas iedibināšana. Un ir bijuši mūsu pētījumi rezultātu publice, publikācijas, it īpaši šo darba grupu kontekstā. NVO ražotājiem un citiem tas viss ir bijis pieejams. Cienījami kolēģi, mums ir jāiet uz otro kārtu, jo laiks tagad ir ierobežots uz trim minūtēm. Tā kā lūdzu ierobežojiet savu runas laiku 45 sekundes un lūdzu uzreiz uzdodiet jautājumu. Belec kungs. Paldies. Priekšsēdētāji. Ļoti īsi jautāšu. 98. gadā, 90. gada beigās, kas notika ASV, Tad nebija nekāda atbilde. 15 gadus eh, vēlāk atkal ASV bija šis skandāls. Mans jautājums, Krasabink, eh, kad arī kundzē, ASV eh, iestādēm bija norādes par grāmatniecības programmatūrām. Vai viņi atklāja, kas nebija pareizi, kas regulāri izmanto šīs, šīs izslēgšanas programmatūras? Tad kas precīzi notika un kā precīzi tas tika atklāts? Yeah. No, I mean, you, you obviously are aware that. Jūs zināt, ka izteikšanas programmatūra atklāšana ASV tas bija NVO, kas to atklāja. Un tad bija faktu konstatēšana, un tas uh, tika atzīts. Tātad ir šāds ietvers. Jūs saprotat, kā tas darbojas. Ražotāji ASV, viņiem ir jāciest, ka viņu emisijas ir pakļauts šādām kontrolas stratēģijai. Tad šis tipu apstiprināšanas ietvers un RDE pakete, lai izslēgtu kaut kas tāds varētu notikt arī nākotnē. Tātad eh, ražotājiem ir arī jāparāda, kā viņi vēlas sasniegt, grasās sasniegt emisiju samazināšanos. To konstatēja NVO, kā jau teicu, Un tad eh, tika notika, notika vēršanās pie Volkswagena un tika prasīta noskaidrošana. Jā, gribētu atgriezties pie šī jautājuma, jo varam jums teicāt, eh, ka JRC faktiski nav nekāda ideja. Bet ar, starp 2000 eh, gadu savu 2016 gadu ir tomēr šādas ļoti liels atšķirības un ir jāatzīst, eh, ka tomēr kaut kas notiek pilnīgi nepareizi. Komisijas 2011. Eh, gada dokuments tur ir runāts par eh, trūkumiem. Un tajā teikts, ka ir arī novērot nelegāla prakse kaut arī emisijas, eh, jo emisijas eh, samazināšanas eh, sistēma var tikt izslēgta, un ir mēģinājumi šeit izvairīties no dārgu mērīšanas ierīču iebūves, izmantošanas. Tātad ir notikuši daudz kļūdas. Agrāk netika runāts par šādām izslēgšanas programmatūrām, bet jebkurā gadījumā jums varbūt bija arī norādes, kas liecināja, uh, par to, ka ir šādas kļūdas un kaut kas nav tā, kā tam vajadzētu būt. Gribētu uzzināt. Kas, kāda iemesli reasonable issues bija jūsu pamatojumam, jūsu nostājai? Un labprāt arī gribētu uzzināt, kā jūs vēlaties panākt uh, pastāvīgu uzlabošanos. Jūs teicāt, ka uh, JRC grasās uzlabot savu darbu, bet eh, kā tas varētu notikt, ja jūs neatzīstat eh, trūkumus? <clears throat> Tad atgriezīsimies pie izslēgšanas ierīcēm. Um kā es jau teicu, pirmīt. Droši vien jūs nesapratat manu domu. Ir um, dažas lietas, kas ir um, juridiskas un kas nav īsti juridiskas, bet nav definīcijas par to, kas ir jāsaprot kā juridiski dara un kas uh, tā nav jāsaprot. Un to Mēs sapratām, ka pastāv šī problēma un um, mēģinām atrisināt šo um, jautājumu šajā priekšlikumā. Bet, ja vismaz tas izies cauri, tad uh, automobiļu ražotājiem būs jāsniedz informācija iestādēm par to, kāda veida izslēgšanas ierīces ir uzinstalētas, um, kāds ir šo sistēmu nolūks Nu, tad vismaz būs eh, šī informācija par to, kas ir vai nav noticis. Interesanti. Gzekungs. Paldies, priekšsēdētāj, kundze. Nu, uh, tas ir uh, pārsteidzoši. No nu, vienas puses, PEM mums prezentē kā uh, risinājumu, bet mm, neprecizitāte ir līdz 30%. Tādēļ jautājums, kā tehniskās eh, iespējas eh, eh, šiem tā sauktajiem mobilajiem ierocēm tiek vispār vērti, vērtēt. Uh, tiek plus mīnus 30 mg uz kilometru, kā kļūda pieļauta. Šodien uh, dzirdam, ka neprecizitāte var būt līdz 30%. Komisija likumdošanas uh, jautājumos noteikusi 15 mg no 30 uz 15 mg, bet, nu, no jūsu aprēķini vai tie ir ignorē, ignorējuši šīs vērtības un 15 mg mm, mērīšanas kļūdu, vai to var kaut kā pamatot, vai šī tolerance ir vienkārši amatnieciski slikti paveikta, vai GSI mērījumi un atziņas vienkārši ir, nav ietvertas jūsu aprēķinos. Nestenībā nu, man grūti saprast, kur jums šis skaitlis 15 mg. Bei der Gesetzgebung zur RDE-Konformität. Likumdošanā par konformitātes faktoriem komisija nosaka 15 mg neprecizitātes faktoru, un jūs piedāvājat 30. No, it was not. Uh, I haven't proposed anything. Es neko neierosināju. Es vienkārši teicu. ka diskutējot, analizējot neprecizitātes, izmantojot PEMS sistēmas, ka šīs neprecizitātes var sasniegt 30%. Es nerunāju, neteicu neko par miligrāmiem. Mr. Ertug. Dank. Meine Frage geht in Richtung. Ertuga kungs, un um, arī mans jautājums ir līdzīgs. Jautājums ir par uh, legālo e- emisijas kontrolas sistēmu izslēgšanu un tā sauktajiem temperatūru logiem. Par to vēlos uzdot vēl jautājumus. Lielākā daļa no šīm emisiju kontrolas uh, sistēmām uh, uh, atslēdzas uh, tad, kad uh, zem 10 grādiem nokrīt uh, āra temperatūra. Vai jūs to zinat? Um, no concrete... Mums nav konkrētas informācijas par to, pie kādas temperatūras um, automobiļu ražotāji izslēdz vai ieslēdz savu aprīkojumu. Un kādēļ ne? Jā, Jūs, uh, ja es uh, lasu jūsu, uh, jums uzdotos jautājums, tad es lasu, ka jūs esat institūts tehniskiem procesiem un, un pakalpojumiem. Un tad būtu jāzina arī, ka uh, Vācijas federālās tiksmes ministrija ir izstrādājusi gāzes izmešu testus. Tie nav vienmēr bijuši publicēti, bet rezultāti katrā gadījumā ir ļoti interesanti. Um, the question is confused. Jautājums ir nedaudz mulsinošs, jo visu pirms um, atombira ražotāji mums neziņo neko par eh, viņu kontrolas stratēģijām, teiksim, par temperatūru, pie kuras viņi ieslēdz vai izslēdz aparatūru, un tāpat laikā mums nav piekļuves informācijai, ko ievāc citas iestādes vai struktūras. Kad jūs sakat, ka šī informācija ir uh, publiski pieejama, Nu, tad varbūt mēs esam uh, pieļāvuši kādu kļūdu. Vai, uh, nu, ja tā tiešām ir nezināšana, un ja tas tā ir, vai jūs domājat, ka vispār ir nepieciešams, lai būtu šāda uh, izslēgšanas ierīce? Uh, mēs jau izdiskutējām šo lietu par noteiktu noteiktos tehnoloģijas, noteiktu aprīkojumu izslēgšanu un ieslēgšanu, visu pirms eh, dzinējumā, eh, visur gājēju tehnikā un um, tad arī uh, lielas jaudas krāvas transporta līdzekļu sektoram. Skaidrs, ja jums ir šādas sistēmas, tad ir grūtības ar zemu temperatūru, ar katalizatoru izmantošanu, mm, ar C sistēmās, teiksim, jāsasniedz zināma temperatūra pirms katalizators tiek aktivizēts un katalizatora zema, pie zemes temperatūras katalizators nedarbojas. Tātad jūs to sakat lietot pirms tiek sasniegta attiecīga temperatūra, jūs to varat sabojāt un uh, rezultātu uzticamība samazinās. Līdz ar to, ja temperatūras ir zemas, tad nepieciešams vairāk laika uh, Eh, pie tādiem pašiem braukšanas apstākļiem, līdz eh, katalizators sasniegs darbības temperatūru un eh, tā kā laiks ir ilgāks, arī NOX emisijas ir augstāks. Nu, nu, pavisam saka runājot, jūs esat par to, lai būtu aizvien šāda temperatūras mēršanas sloga. Only... Nē, iestājos ne par kādu konkrētu amplitūdu runājot par temperatūru, bet. Uh, runāt par pēcapstrādes eh, ierīcēm, kas mums ir, un vienkārši jāņem vērā situācija, un katalizators nedarbojas, ja nav sasniegta attiecīga temperatūra. Danton kungs. Paldies. Eh, man šķiet, ka IRC uzdotie jautājumi ir ļoti svarīgi. Mm, mēs runājam par nopietnām eh, kompetencijām komisija attiecībā uz tirgus uzraudzību pie tīpa apstiprināšanas Eh, likumdošanas, un mēs nevēlamies, lai kaut kas tāds atkal notiktu. Vai jums ir resursi, lai eh, nodrošinātu efektīvu īstenošanu, jo uzdevums ir milzīgs, un, un tad vai, eh, vai, vai varat, teiksim, mācīties no iepriekšējām kļūdām? Mm, par to Danskungs jau izteicās. Un vai jūs paši to darīsiet, vai jums būs arī palīgi uh, Um, un, un, uh, un kā tad būs ar uh, partneriem, partnervalstīm? Varbūt viņi neveiks uh, tirgus uzraudzību, cerot, ka jūs to darīsiet, vai otrādi, kā jūs to regulēsiet. Atbilde. Jā. komitejas kolēģi var aplūkot uh, kapacitātes, kas mums ir jūnija vizītes ietvaros. Un, uh, ja priekšlikumu pieņems un uh, mūsu kapacitāti vēl palielinās ar divām papildu laboratorijām, tad mēs nodarbināsim vairāk cilvēku, lai strādātu efektīvāk. Varbūt eh, mēs varētu izmantot ārpakalpojumus, eh, īpaši, ja būs jāievieš visi noteikumi. Bet eh, sākotnē fāzē mēs sāksim ar esošām laboratorijām un tad paplašināsim aktivitātes. Es domāju, ka mums būs nepieciešami divi gadi, uh, lai notestētu sākotnēs paraugus, un tad sāksies šī paplašināšanas fāze, un eh, tad Alois var pastāstīt, eh, cik paraugu tad tiks testēts, bet, nu, var sakot, vairāk nekā sākotnējā fāzē. Nu, es nedomāju, ka nacionālas iestādes eh, jūtiesies it kā mēs viņus izspiežam vai darām viņu darbu, jo nolūks ir notestēt uh, cik veiksmīga ir šī atbilstība, un tad mēs strādāsim ar paraugiem un sadarbosimies uh, ar iestādēm, vai arī mēs ņemsim paraugus no tirgus tieši, un uh, mums nebūs vajadzīga iestāžu palīdzība šai, šai gadējumā. Tad mēs plānojam, mēs saprotam, ka mums būs jārīkojas autotransporta sektorā. Uh, Un, ja pieprasīs iet pat tālāk, nu, tad uh, mēs padomāsim, varbūt mēs uh, izmantosim ārpakalpošanu, bet uh, mūsu standartus piemērojot, protams. Ajuzau kundze, lūdzu. Muchas gracias, muchas gracias por venir aquí. Paldies. Un paldies, ka esat ieradušies. Es gribētu vēlreiz runāt par šiem ziņojumiem. Jūs uh, runājat par mobilo uh, ierīču uh, svaru, vai jūs domājat, ka tas var ietekmēt uh, rezultātus? Nu, tas ir tāds diezgan uh, ievērojams svars, kas uh, šeit tiek uh, transportēts. Un tad uh, jūs. Uh, esat izmantojuši uh, um, nevis jaunas, bet jau um, izmantotas mašīnas ar uh, dažādu uh, nobraukumu, vai tas varētu arī uh, ietekmēt emisijas. Un um, 4. lapas pusā 2011. gada ziņojumā attiecībā uz eiro 6 noteikumiem jūs sakat, ka 715 no 2007. gada noteikumiem par uh, emisijas robežu noteikumiem uh, ka tie ir jāievēro um, laikā, kad mašīnas tiek uh, pielaists. Un tad e, ieslēgšanas mehānisms, tas tiek pieminēts, kādēļ jūsu pozīcija tagad ir atšķirīga. 2013. gada ziņojumā jūs uh, sakat, ka šī, uh, šie izņēmumi ir uh, vairāk atkarīgi no atšķirībām uh, interpretācijās. Un jūsu atbildēs jūs ļoti skaidri norādat uz to, ka izslēgšanas mehānisms arī uh, nevar tikt izslēgts, izmantojot vislabākās uh, pārbaudes metodas un kādas ir normas, kādas ir jāievēro. Varbūt, ka ir arī vēl kādas citas iespējas eh, nepielietot ne, ne pielietot, uh, noteikums vai pārkāpt noteikums. Um, I take the part from the... Jā, pirms ierīces, kā jau teica, iepriekš tās izstrādāja testēšanai kravas mašīnām, kur ir daudz vieta. Un uh, toreiz šis uh, lielums un smagums ne, ne, nebija problēma. Un patiešām ir labāk, ja būtu vieglākas sistēmas pasažieru mašīnām. Un toreiz, kad uh, uzsākām testēšanu, bija tikai šāda sistēma. Mēs sākām ar lielākām mašīnām un uh, mēģinājām ierīkot šo visu sistēmu mašīnā, bet uh, pēdējot laikam ir īpaši iepriekšējos gados uh, aprīkums ir kļuvis uh, vieglāks, ar to ir vieglāk strādāt un tādēļ nebija nepieciešamība kalibrēšanai, un tas ir arī drošības jautājums turklāt vēl. Un jūs teicāt, ka mašīnas ar atšķirīgu kilometru, nobraukto kilometru skaitli, vai tas ir svarīgi? Jā, tas patiešām ir svarīgi. Tā nav problēma ar uh, šo izliekšanas uh, programmatūru, bet tas ir tiešām saistīts šo konkrēto mašīnu. Sariņo kungs. Muito boa tarde, muito obrigado pela disponibilidade. Jā, paldies. Un tiešām paldies, paldies, ka jūs atbildat uz mūsu jautājumiem. 2013. gada ziņojumā ir norādīts uz to, ka Tie skaitļi, kādi ir uh, jūsu rīcībā NOx izmešos, uh, proti slāpekļu oksīdu izmešos, uh, nav salīdzināmi ar tiem uh, datiem, kādi un uh, tiem izmešiem, kādi tiek mēroti, uh, respektīvi konstatēti satiksmes apstākļos. Es varu tikai piekrist tam, ko kolēģis teica ka šeit, protams, ir jautājums par uh, uzticības um, trūkumu. Ir daudz iemeslu, lai uh, konstatētu to, ka uh, lietu secība un lietu uh, attīstība nav bijusi tāda, kā uh, vajadzētu. Un uh, mūsu uzdevums ir arī saprast, uh, kādēļ jūs nesat uh, gribējuši uh, radīt, respektīvi rīkoties un būt aizdomīgiem par kādiem notikumiem. Jūs norādījāt uz mandātu, uz mandātu, ko ir izsniegusi komisija. Un tādēļ mans jautājums, vai komisija ir bijusi informēta, un ja jā, kas ir informējis jūs, un kādēļ jūsu mandāts nav ticis paplašināts atbilstoši tam, kas ir ziņojumā un atbilstoši tam uzdodam jautājumu, kā tiks turpināts darbs pie šiem darbiem. Earlier. Atgriežos pie tā, ko teica iepriekš. Alojas jau paskaidroja, kādēļ mēs domājam, ka ir atšķirība starp PEMS un vieglo mašīnu testu rezultātiem. Protams, ka dienas bija informēti, darba seminārus, ko mēs organizējām, lai gūt šos pirmos uh, rezultātus. Pirms tie tika publicēti, bija darba seminārs, ko bija sarunizējusi komisija, tur bija arī ražotāja pārstāvji, bet iemesls, kādēļ mēs vēlējāmies, lai uzlabotu testēšanas metodas. Tādēļ mēs arī iedibinām šo RDE, LDV darba grupu, un tas ir šīs darba grupas mēķis, ko jau teicu. Šī ir darba grupa, ir atklāta dalībvalstīm, NVO ražotājiem un citiem. Viss tika paskaidrots, rezultāti tika diskutēti vienmēr attiecīgajā kontekstā, vienmēr bija iespēja, un tas viss darbs notika ļoti atklātā veidā, lai to virzītu uz priekšu, un tas tas, ko mēs darījām, mēs uh, Tādēļ arī izstrādājam šo RDE paketi un, eh, lai uzlabotu šo tipu apstiprināšanu, bija noteiktas rīcību ietvars, lai varētu nodrošināt prevenciju un kontrols stratēģiju pieejamību, lai arī uzlabotu PEMS un tipu apstiprināšanas metodoloģiju. Kopā ar tipu apstiprināšanu, ņemot kopā, mums vajadzētu nodrošināt tādu ļoti spēcīgu paketi, lai pastiprinātu izpratni, lai samazinātu atšķirību starp laboratorijas testiem un lai pēc iespējas satuvinātu šos rezultātus ar testiem reālas braukšanas apstākļos. Kolēģi, lūdzu, lūdzu sniedziet ātri savu jautājumu, lai varētu sniegt arī atbildi. Šaranovas kundze, Šaransovas kundze. I'm learning. Es arī mācos. Haranzovas kundze, lai jums uh, atvieglot dzīvi, mans uzvārds ir Haranzova. Paldies priekšēdētāji. Viens no šīs komitejas uzdevumiem ir izpētīt procesus, vai Eiropas komisija atbilst prasībām, 2007. gada regulas prasībām. Regula uzdevums ir eh, paskatīt eh, braukšanas cikla testus un vai tas atbilst reālās braukšanas eh, apstākļiem. 2009. 2013. gada jūs darbs skaidri parāda, ka pašreizie testi nav adekvāti arī ne viegliem automašīnām. Process, ko jūs mums uh, paskaidrojāt un sniedzāt mums atbildes, ka vai komisija patiešām uh, atbilst šīm prasībām, vai jūs uh, to vērtētu kā neveiksmi? Ko jūs domājat? Vai komisija ieviešot uh, šos testus, vai tas viss būs saulēcīgi tā, kā tika prasīts 2007. gadā. Jā, es domāju, ka komisija atbilst un ir atbildusi. Tie testi, ko veikusi, ko, ko veikuši komisijas dienesti, un uh, ir par to 2011. gada ziņojumā, kas ir publicēts par darbu, ko mums ir veikusi agrāk. Tas ir uh, izdarīts mūsu mandāti ietvaros, lai sasniegt mērķi samazināt emisijas, uzlabojot emisiju testēšanu. Atgriežoties pie ciklu testēšanas un pārskata. acts of the RDE package. Tātad eh, šī RDE pakete. Mums ir gada mandāts, lai sniegtu arī par to pārskatu. Tas ir ņemts vērā RDE darbā un ņemot vērā kontekstu testa ciklos, kas tika izstrādāt 2007. gadā. Jā, tas ir nemitīga uzlabošanās, kas uh, tiek nodrošināta starp uh, EDE, LDV. Mums ir uh, visu laiku notiek uzlabošanās nodrošinās kā paketi, lai sasniegtu arī emisiju nospraustos mērķus. Protams, attie, attiecīgi ņemot vērā termiņus, kas ir pieņemti. Lies paldies, Grostats kundze. Merci, madame prezident. Paldies, paldies, priekšsēdētājs kundze, un paldies, kundze. Es tomēr atgriezīšos pie 2013. gada ziņojuma, kurā tika minēts, ka ir tāda uh, iespēja, ka nav uh, pareizi viss noteikts. Uh, Kolēģi jau to pieminēja. Jūs jau zinājāt, ka ir iespējas uh, krāpnieciskām instrumentu pielietošanai un jūsu darba laikā. Un tāpat arī uh, runāju par šo darba grupu, kas ir uh, uh, RTI vai reāli braukšanas izmešu noteikšanai radīta. Uh, Jūs runājat par to, ka divi gadi ir bijuši nepieciešami, lai izmēģinātu šādu modeļu, bet vai jums tiešām ir nu, tāda uzticība tiem testu rezultātiem, kā, kas uh, tiks noteikti, un kā uh, var to salīdzināt ar ASV pieredzi, un uh, kā tas var tikt uh, gan uh, attiecināts gan uz viegliem, gan uz smagiem automobiļiem uh, testēšanas režīmā? Um, <clears throat> well, we've done, um... Mēs uh, daudz esam strādājuši attīstot uh, testēšanas metodes tieši vieglajām mašīnām. Mm, tāpēc mums ir zināma uzticēšanās izmantojot šo metodi. Un tāpēc cits jautājums par šīs metodas izmantošanu ASV. Izslēgšanas ierīces Volkswagen uh, transporta līdzekļos eh, tobrīd netika atklātas tad testēšanas eh, fāzē. Tad visas testēšanas sistēmas, nevis neviena testēšanas sistēma nav bijusi spējīga atklāt izslēgšanas ierīču izmantošanu. Mums ir RDE testēšana kā papildu pasākums, lai testētu cikla testēšanu. Un um, braukšanas cikla testi vienmēr ir, ir prognozējami. Tā tad eh, krāpšana ir iespējama tieši braukšanas cikla apstākļos, kad ir reāli braukšanas apstākļi, tur ļoti grūti uh, krāpties, jo uh, jums jāņem vērā visi apstākļi, dzinēja darbība šādos apstākļos. Rezultāts pēc tā, šādas pārbaudas parasti ir uh, precīzi. Tad es ļoti ceru, ka turpmāk mums būs tīri transporta līdzekļi bez izslēgšanas ierīcēm. Tirgu mēs varēsim veiksmīgi izslēgt šādu ierīču izmantošanu. En réalité, vu, vu. Bet, nu, reāli tā skatoties, attiecībā uz to, ko jūs mums skaidrojat un situāciju šodien, kādi risinājumi jūsu skatījumā būtu jāievieš, lai būtu labāk ka ieviešana un tāda gudrāka, veiksmīgāka sadarbība starp komisiju un jums, jo, nu, rodas tāds viedoklis, ka uh, informācija, nu, nevienmēr ir sasniegusi adresāti īstajā brīdī. First of all, we are part of the commission, <laughs> so we are... Uh... Nu jā, komisijas uh, vietā Jā, protams, es zinu, ka jūs eh, nu, esat daļa komisijas, bet ir eh, ģenerāldirektāti, kas, eh, ko tas arī skan, un ir nepieciešama informācijas apmaiņa starp jūsu institūcijām, starp pētniecības centru un ģenerāldirektorātiem. And, and they were, like I said, they, they... Nu, tā bija, tā bija. Viņi finansēja abus pētījumus. Labi, nākamā runātāja. Jautājums par eh, pagātni. Es sapratu, ka jums nebija mandāts, eh, lai eh, paustu aizdomas, bet tomēr 2011. un 2012. gadā vai varbūt jūs komunicējāt dalībvalstīm šos apstākļus, lai varbūt viņi varētu, viņam varētu rasties aizdomas un viņi varētu pētīt tālāk. Un tad jūs uh, Eh, nu, tagad jautājums par nākotni. Jūs sakāt, ka būs eh, tīri transporta līdzekļi eh, tirgu, bet varat attiecināt arī uz NOX emisijām, un vai varbūt droši, ka tieši šos NOX emisiju sektorā nebūs krāpšanas. Labi, tad Aloisam jautājums par piekļuvi ierīcēm. Un es atbildēšu uz, uz, uz pirmo jautājumu. Tātad pirms 2011. gada ziņojuma uh, Uh, pieņemšanas uh, komisija toreizējais uzņēmējdarbības ģenerāldirektorāts organizēja semināru. Un tad izsludināja semināra rezultātus un pēc tam izveidoja arī darba grupu, lai strādātu pie šiem rezultātiem. Tur bija dalībvalstu pārstāvji, NVO pārstāvji un tā tālāk. Un um, abos uh, formātos sanāksmes bija atvērtas Mm, šis sanāksmes nebija ekskluzīvas. Tātad piekļuve bija, un uh, informācija arī bija. Te, tas ļoti skaidri jāpasaka. Mm, tad uh, mēs arī publiskojām vairākas prezentācijas un dažādus scenārijus, un mums bija, bija vairākas uh, publiskas tikšanās un arī zinātniskās publikācijas preses izdevumos parādījās, un tīmekļa vietnē bija daudz informācijas, tā kā uh, nekad mēs neesam mēģinājuši slēpt šo informāciju. Nu, nu, nekad pat prātā tā, nekas tāds nebūtu nācis. Un uh, par, par piekļuvi Alois, jā, piekļuve uh, programmatūrai, uh, dzinēja kontroles sistēmā. Mm, mm, šādas manipulācijas mm, nav iespējamas, jo uh, ja mums ienāk informācija par programmatūru, tad diezgan viegli ir notestēt, vai piemērošana atbilstoša uh, parakstītai, un mēs varam atpazīt, vai dzinējs uh, darbojas tā, kā nākas, vai citādi. Un jā, tas darbojas citādi, tad skaidrs, ka kaut kāda papildu manipulācija tur bija notikusi. Tā kā uh, tepat nav svarīgi kā šī darbība notiek. Jums vienkārši jāskatās un uh, jāzina, ko saka ražotājs par to. Tad jums ir piekļuve programmatūra, tad jūs varēsiet atklāt uh, izslēgšanas ierīču izmantošanu. Jā, mums pat nebūs vajadzīga piekļuve programmatūrai, tieši to es arī, tieši to es tikko teicu. Kiljotis kundze. Uh, kungs. Εγώ θα επαναλάβω κάποια πράγματα που είπαν και άλλοι συναδελφοί. Είναι ξεκάθαρο ότι το 2000... Mm, jā, es gribētu parunāt par... Uh, bija skaidrs, ka tur es biju šie pierādījumi. 2013. gada ziņojumā bija tātad pierādījumi par izslēgšanas hierīcēm, kas bija izšķirošs faktors uh, šīm krāpšanas aktivitātēm. Uh, Un tad kolēģi uzdeva jums jautājumus par to, kolēģi Zariņo, piemēram, un um, jūs neatbildējāt, vai komisija informēja vai neinformēja. Un ko tad jūs informējāt? IRC ir zināmas saistības, zinām pienākumi. Ja jums bija aizdomas, tad vajadzēja informēt gan komisiju, gan dalību valstis. Un no tā, ko jūs teicāt, es nesapratu lai jūs sniedzētu adekvātu un korektu informāciju. Jo nu, seminārs, nu, seminārs, organizēt semināru nenozīmē informēt. Un JRC bija tāds pienākums, lai, lai var nodrošināt arī attiecīgu aizsardzību. Atbildi, jā, nu tad atgriezīšos pie šī punkta. Ziņojumā mēs izskaidrojam, kāpēc tur bija potenciāls atšķirības, bet eh, nevienā brīdī mēs nemēģinājām brīdināt vai izteikt aizdomas par izslēgšanas ierīču izmantošanu. Un otrkārt, es atkārtoju, atkārtoju tā atkal un atkal. Darbs bija uzsākts kopīgi komisijas dienestiem toreizējo uzņēmējdarbības ģenerāla direktorātu, un mēs to nesākam paši, vieni paši. Un tad um, ziņojums, 2013. gada ziņojums, ko jūs pieminējāt. Protams, komisija par to zināja, jo komisija bija līdzautors. Tad viņi neuzzināja par to seminārā. Es pieminēju semināru, jo uh, kolēģi, kas uzdeva jautājumu, interesējās par to, kāda dalība valstis uzzināja, un tāpēc es pieminēju semināru, kur dalība valstīm bija pilnīgi piekļuva, bet uh, Komisija bija ziņojuma līdzautors, un, eh, protams, viņam nevajadzēja gaidīt semināru, lai uzzinātu par to, kas bija noticis seminārs. Bija piemērs tam, ka uh, sanāksmes, mūsu sanāksmes nebija ekskluzīvas, atvērtas pilnīgi visiem, kas vēlējās piedalīties. Tas arī viss. Da jūs painformējāt komisiju Un vai jūs lūdzat komisiju rīkoties, sagatavot kādu priekšlikumu vai rīcības plānu? Jā, komisija ir līdzautors. Viņi uzreiz zināja. Viņi sekoja līdzi mūsu darbībai un, un kā viņi rīkojas, viņi izveidoja RDELDV darbības grupu. 2011. gadā tā sāka darboties un grupas uzdevums pēc būtības bija uzlabot testēšanu lai mēs varam turpināt uzlabot um, emisiju samazinājumu. Tas bija darba grupas mandāts, un tā bija atvērta darba grupa, tā arī nebija ekskluzīva darba grupa. Delī kundze, lūdzu. Merci, bonjour. Paldies, labdien. Tā tad ar šiem mērprātiem jūs ļoti lielas atšķirības varētu konstatēt starp normām un izmešiem. Uh, par dažādām, no dažādām mašīnām, un jūs no dalību valstīm nesat datus nozaduši par šīm ļoti lielajām atšķirībām, bet kam, kuram tad vajadzēja dalību valstīm dot šo informāciju? Ja nu, jūs to nēt izdarījuši, kam tad būtu tas bijis jāizdara? Tas bija mans pirmais jautājums. Otrs jautājums, vai jūs man varat pateikt, vai e, enerģijas un transporta um, nodaras direktors uh, aizvien vēl strādā un kāda iemesla dēļ viņš ir uh, pagājuši ceturtdien atkāpies? So, never mind. The... Jā, kā es teicu agrāk. Mēs neīstenojām šo pētniecisko darbu, pētot konkrētu, teiksim, transporta līdzekļa zīmolu vai konkrētas kompānijas darbību pētot, eh, lai pēc tam novadītu šo informāciju dalību valstīm. Mums bija tātad eh, smagas eh, mašīnas, kā mērķi grupa, un mēs, mēs attiecīgi arī rīkojāmies, un tad informējam arī komisiju. Nu, mēs neesam policija, mēs uh, neveicam šādu darbību, mums nav mandāta. Mēs strādājam pie tehnoloģiju uzlabošanas principām, teiksim, runājot par NOX piesārņotājiem. Protams, dalībvalstis zināja par rezultātiem, jo seminārs bija atvērts. RDE LDV darba grupa arī bija atvērta. Un uh, viņi tika uzaicināti. Bija klāt arī viņa pārstāvji. Un runājot par moduļiem un zīmoliem, īstenībā nu, testēšanas uh, uh, nolūks nebija testēt konkrētus modeļus. Mēs testējam divas grupas uh, - benzīnmotorus un dīzeļmotorus. Un tad īstenībā mēs testēšanas transporta līdzekļus ņēmām no mm, automobīļu um, nomām, un um, tāpēc, ka mēs negribējām ietekmēties neviena. Un tad Alois jau par to runāja. Nu, direktors nav atkāpies, es nezinu. Es nezinu, kā, nu, kurienes jums ir šī informācija, mēs uh, šobrīd piedzīvojam reorganizāciju visā jērcē. Un uh, galvenais menedžments un uh, direkcija. Varbūt uh, tur posteņi ir rotējuši, bet, um, bet viņš nav atkāpies. Delī kundze uzdeva jautājumu. Viens papildu jautājums. Vai jūs varat precizēt, ar ko viņš nodarbojas tagad? Ar ko tieši viņš tagad nodarbojas? Neticami, tas ir vienkārši neticami. Enerģētiku transportu viņš ir atbildīgs joprojām. Viņš vada institūtu joprojām neviens viņu eh, nav, nu, neatlaida. Vienkārši ir tāda rotācija top managementam. IRC jau iepriekšējā gadā sagatavoja stratēģiju, mums bija ārējais novērtējums mūsu darbībai, un eh, šī novērtējuma ietvaros uh, mums bija izplānota stratēģija, lai reorganizētu mūsu darbu. Un uh, šī reorganizācija pieprasīja tad attiecīgi posteņu pārdalīšanu, bet tas, tas viss tika plānots. Tur mēs, kungs, ja jums ir problēma saistīta ar mūsu darbu Tad IRC ar visu reorganizāciju uh, sameklēs ekspertīzi un um, atrisinās šo problēmu. Man nepatīk, kā norisinās šī diskusija. Mm, Koordinatoru disk sanāksmēs mums notiek tās diezgan mm, stingras, varbūt uh, diskusijas, bet efektīvas, un mēs uh, vienojāmies par darba metodēm. Ja jūs tagad atgriežaties pie visiem šiem jautājumiem, uh, tad tas traucē mūsu darbu šeit, un um, tas vienkārši nav iespējams. Tad koordinātoru formātā mēs par to runāsim. Kariņa kungs, paldies, um, reglamentu lieta. Es tiešām aicinātu jūs stingrāk uh, ierobežot kolēģus, uh, runāt laika limitu, jo mums ir vēl viena uzklausīšana šodien paredzēta. Nav korekti. Pirmā grupa monopolizē sanāksmes laiku un nesaņem nekādu informāciju arī starp citu. Uh, Tā kā izturēsimies striktāk uh, pret laika limitiem. Jā, es tā darīšu, bet, nu, redziet, nepieciešams dažreiz līdzsvars, jo dažreiz uh, tiek uzdoti interesanti jautājumi un atbildēji arī nepieciešams laiks un mūs tas interesē, bet skaidrs, ka mums jābūt uh, līdzsvaram. Varbūt es noslēgšu šo pirmo uzklausīšanu ar šādu informatīvo punktu. Uh, Ja jums ir papildi jautājumi, uzdodiet jautājumus rakstiski, un šādi nodrošināsiet atbildes saņemšanu. Otrakārt, pieminēju sākumā, mēs e, vērsīsimies izprā, un mums būs iespēja jūlijā to organizēt un uh, tam pievērsties. Treškārt, kā es teicu sākumā, mēs pieprasījām daudz dokumentu, arī sanāksmju protokolus visām ekspertu grupām, arī RDLDV darba grupai. Pēc 10-15 dienām mēs to visu saņemsim. Saņemsim visus protokolus, viss protokoli būs pieejami. Un mēs redzējām, ka izskanēja daudz jautājumu, ne uz visiem jautājumiem saņēmām atbildes, bet mēs pie tiem atgriezīsimies. Un liels paldies, ka bijāt šeit un uh, uh piedalījāties šajā diskusijā. Nav. No. Nu. Un tagad vēlētos pāriet pie ceturtā darba kārtības punkta, tā ir nākamā uzklausīšana, un uh, gribētu lūgt uh, Vincente Franko kungu nākt šeit uz prezidiju. Okay, colleagues, since... Kolēģi, mums tiešām trūks laiks, un uh, tagad ķeramies klāt pie darba kārtības ceturtā punktā. Uzklausīsim pārstāvi no Startautiskās padomas tīram transportam. Gribētu atgādināt, ka jūs pa e-pastu uh, Jūs eh, varat eh, atrast savā eh, dokumentu kopumā arī rakstiskās atbildes. Domāju, ka nevajadzētu uzdot atkal tos pašus jautājumus, ko jau ir sniegts atbildes. Gribētu tagad aicināt Franko kungu sniegt nelielu pārskatu, bet maksimāli desmit minūtes, jo pēc tam tiks uzdot trīs jautājumi. Tagad varos jums dot vārdu. Paldies! Paldies, priekšādātāji! Cienījamie deputāti! komitejas locekļi. Labdien, mans uh, vārds ir Vincente Franko, esmu pētnieks Statotiskajā padomē tīram transportam ICCT, esmu specializējies uh, vieglajā un smago mašīnu emisiju mērījumos. Tad mēs runājam ICCT vārdā un uh, vēlētos pateikt to, kas uzaicinājuši man šeit stāstīt par emisiju mērījumiem. Uh, un ICZT ir neatkarīga bezpēļņas organizācija. Mēs veicam mērījumus smagajās vieglās mašīnās, eh, transporta eh, mašīnās, eh, kuģos, aviācijā, klimatā un publiskajā sabiedrības veselībā. Un mēs vēlamies sniegt iekodījumu sabiedrības veselībā. Mēs izņem savus mērķus, sniedzot augstas kvalitātes analīzes, kas ir aktuālas, precīzas un politikai svarīgas nozīmīga informācija. Sabiedrības eh, sektora publiskā sektora aģentūras un NVO un ICCT strādā kopā ar Eiropas komisiju, ASV, vides eh, aizstāvības eh, aizsardzības aģentūru, Kalifornijas eh, gaisa resursu valdi, tāpat arī ar jūrniecības organizācijām, aviācijas organizācijām un ministrijām Ķīnā, Indijā, Meksikā un um, Brazīlijā. ICCT ir arī daļa no uh, vispasaules degvielas ekonomikas iniciatīvas GFEI un uh, aktīvi piedalās arī dažādu starptautisko organizāciju darbā, piemēram, ECOSOC ANO un UNEC ANO darbībā. Tātad vēlētos tagad tālāk runāt par uh, NOX mērījumiem, uh, reālās braukšanas, eh, braukšanas apstākļos, eh, it īpaši attiecībos pasažieru maši, eh, mašīnām. Nitrogēna oksīdi ir ļoti kaitīgi izmeši. Un tie ir arī smoga sastāvdaļa. Tas atstāja negatīvu ietekmi uz cilvēku veselību, kaitē plaušu audie, audiem un izraisa elpošanas saslimšanas. Tas atstāja negatīvu ietekmi arī uz eh, veseliem cilvēkiem, izraisa astmu bērniem un vecākiem cilvēkiem. Dažos gadījumos eh, tie var pat izraisīt priekšlaicīgu nāvi. Tad mērķis ir sasniegt eh, nitrogēna un oksigēna uh, samazināšanu tehnoloģijas, kas ir pieejamas uh, efektīvi kontrolē NOx emisijas uh, kontrolējot NOX emisijas, eh, tas nozīmē, ka tas ir liels tehnisks izaicinājums. Tas sniedz eh, pozitīvu ietekmi, un, iz, bet izraisa arī tehnoloģiskās izmaksas. Iepriekšējos 15 gados Eiropas eh, standārti NOX emisijām dīzeļu automašīnām arvien ir pieaugušas. Pašlaik uh, NOX emisijas braukšanas apstākļos nedaudz ir samazinājušās, un eh, mērītājs NOX emisijas ņemot vērā Eiro 6 standārtus 2011. gadā parāda, ka līmeņi ir palielinājušies salīdzinājumā ar Eiro 3. Mēs esam aprēķinājuši, ka reālos braukšanos apstākļos NOX emisijas ir palielinājušās septiņas reizes Tas nozīmē, ka uh, Eiropā šīs emisijas pārsniedz visus pieļautos līmeņus uh, tieši NOX, uh, dīzeļa, transporta līdzekļos. Um, tā ir milzīga problēma arī runājot par gaisa kvalitāti. Zinātnieki Eiropā apzinās, uh, ka NOX uh, emisijas uh, dīzeļa motoru transporta līdzekļos mm, ir augstākas. Uh, nekā pieļauts. Uh, līdz pat 2015. gadam notika situācijas izpēte, uh, augstas emisijas, uh, protams, konstatējamas, ja notiek ātra braukšana, teiksim, braucot kalnup, um, bet um, Un kaut arī tas uh, pēc būtības uh, ir normāli, un uh, gadās braucot, uh, tas netika ietverts uh, tipa apstiprināšanas uh, testēšanā. Un tāpēc ICCT uh, mēģināja situāciju uzlabot, un mēs uh, ieraudzējām, uh, ka septiņas reizes uh, Uh, NOX emisijas uh, pārsniedz uh, pieļautu līmeni 2014. gadā, sadarbojoties arī ar amerikāņu kolēģiem. Un mēs sapratām, tātad saskaņā ar pieļautajām, salīdzinot ar pieļautajām Eiro 6 standartiem, un mēs sapratām, ka tas, šīs emisijas nav izskaidrojamas ar ļoti ātru braukšanu, bet drīzāk ar uh, slodzi uz uh, dzinēju normālos braukšanas apstākļos vai eh, arī um, ar reģenerēšanu um, izplūdes gāzu pēcapstrādes sistēmās. Un um, šis pētījums uh, palīdzēja iegūt uh, pierādījumus uh, tam, ka pastāv milzīga problēma NOX atbilstībai. Uh, dīzeļu pasažieru mašīnām braukšanas apstākļos. Šeit uh, uz ekrāna jūs redzat grafiku, kas ilustrē problēmas dimensijas. Mēs izanalizējām arī eiro seši kategorijas uh, smagas kravas mašīnas un uh, moderni dīzeļmotoru um, uh, smagi kravu transporta līdzekļi šķiet ir tīrāki. Tas ir NOX emisijas, uh, tiem ir mazākas nekā Eiro 6 dīzeļu transporta līdzekļiem. Līdz ar to mēs uzskatām, ka PEMS uh, testēšana, ko Eiropā izmanto no 2014. gada. Un ko nepieprasa izmantot, testējot mazjaudas kravas transporta līdzekļus, ir izšķirošs faktors šo smago kravas mašīnu labā sniegtspējā. Šis elements līdz ar to ir uh, Uh, nepieciešams labai atbilstībai. Runājot par reāliem braukšanās apstākļiem, Eiropas komisija jau ir sākusi uzlabot NOX emisiju situāciju. Um, tiek veikta tirgus uzraudzība un tipa apstiprināšanas likumdošana šai ziņā ir ļoti svarīga. Uh, mēs uh, paplašinām arī RDE regulas fokusu kursu, lai veiktu labāku testēšanu un uh, atbalstības faktoru šādā veidā varēs uzlabot, īpaši uh, iekļaujot augstās palaišanas emisijas uh, novērtējumā. Protams, caurskatāmība te ir ļoti svarīga. Jāpublisko visa informācija par testēšanu, par sniegtspēju, par ceļa transportu testa rezultātiem, par eh, tipu apstiprināšanas testiem un eh, par atšķirībām starp eh, laboratorijas testiem un reālas braukšanas testiem. Kaut arī jaunai tipu apstiprināšanas likumdošana ir daudz labu aspektu, tā neizskaidro uh, un neatrisinā problēmu ar izslēgšanas ierīču izmantošanu. Īpaši runājot par izņēmumiem, kas pastāv šajā aizliegumā, arī netiek definētas emisiju kontrolas sistēmas. Mums būtu nepieciešams labāk saprast, kā darbojas emisiju kontrolas sistēma, balstoties uz tādiem parametriem kā temperatūra, ātrums, pārnesums, dzinēji atbilstības, mm, un vajadzētu uzlikt ražotājiem pienākumu ziņot uh, par jebkāda veida kalibrēšanu uh, un uh, manipulācijām, kas tika veiktas, ja nepastāv alternatīvas. Jā, paldies, uzsāksim pirmo kārtu. Tieši tāpat kā iepriekš piecas minūtes. Vismaz abiem referentiem Zābas kungs lūdzu. Paldies, Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribu teikt paldies arī Franko kungam. Gribu uzdot vienu jautājumu. Uh, uz uh, kāda fakta balstās jūsu organizācijas interesi par uh, šīm atšķirībām mērījumos? Daži saka, ka uh, oficiāli uh, Eh, vairāk vai mazāk ir tāds tā kā kontakts ar eh, komisiju. Un es eh, gribu zināt, vai jūsu interesi ir saistīta ar to informāciju, kāda ir no Eiropas komisijas. Un ja tas tā nav, tad kādēļ jūs esat sākuši jūsu izmeklējumus? 2014. gada oktobrī, ja es to pareizi šeit novērtēju, jūs atsaucāties uz Eiropas komisijas darbu. Un šeit runa bija par to, cik tālu Eiropas uh, Savienība ir uh, piemērs uh, citiem reģioniem, izmantojot uh, mobilās emisijas mērīšanas sistēmas. Un tad es arī vēl gribētu uh, zināt, kādi ir jūsu uzskati attiecībā uz uh, Eiropas Savienības um, darbībām un dalībvalstu darbībām. Uh Paldies, Franko kungs, paldies, priekšsēdētājs kundze. Nord, oh, sorry, thank you for your Jā, paldies jums par jautājumu. Mēģināšu atbildēt. ICCT interese pētīt uh, emisijas reāls braukšanas apstākļos. Mēs esam uh, dalībnieki no pētnieku kopienas, un uh, tas bija tāds ļoti atvērts jautājums regulējumam par transportā un kvalitātē. Un mēs faktiski ierobežojamies ar šo jautājumu mūsu pētniecībā. Un bija skaidrs, ka tur ir jāpēta vairāk. Un uh, mums nav nekāda informācija no komisijas par uh, augstākām slāpekļa uh, līmeņiem. Tas arī nebija nepieciešams, jo bija jau zināms, ka pētījumi par šo ziņojumu, ziņojumu no citām pētniecības organizācijām, kas ļoti skaidri norādīs to, ka ir atbilstības problēma. Un uh, mūsu pētniecības darbs nav atkarīgs no jebkādiem paziņojumiem, ko būtu saņēmuši no Eiropas komisijas, tādēļ tas nebija nepieciešams. Un uh, citos pētījumos bija uh, teikts, jā, ka komisija ir veikusi lielu darbu, bet jebkurā gadījumā mēs uh, vērtējam augsti to, ka 2015. gadā komisija ir iedibinājusi RD grupu, kā jau teicu, šie mērījumi pasažieru mērījumi, pirms mērījumi attiec uz pasažieru mašīnām, tas ir tāds ļoti inovatīvs uh, veikums, un es domāju, ka ir godīgi šeit slavēt komisiju. Un uh, es pieņemu, ka jūs prasīja, jautājāt par manu vērtējumu par komisijas uh, rīcību. Es pieņemu, ka jūs atsaucaties uz komisiju, par komisiju un dalību valstīm. Jūs atsaucaties 2011. gadu vai septembri 2015. gadu uz abiem? Jā. Tad es atsākušos tagad 2011. gadu, kā jau teicu, es domāju, ka komisija. Ir uzstādījis pareizo diagnozi. Uh, gribētu, lai jūs paraugāties uz Eiro 6 transporta līdzekļu laika brīdi, kad tie tika laist tirgū. Tas bija 2012. gadā. Un 2012. gadā bija tikai daži modeļi, šī tipa modeļi. 2011. gadā nebija šādu modeļu, bet tomēr komisija jau tur saskatīja, ka varētu būt problēmas uh, īstenošanā, ja netiks veikti pasākumi. Uh, Un šajā gadījumā pasākumi bija ieviest papildus pārbaudas reālos braukšanas apstākļos, lai varētu novērst trūkumus. Tas nebija tik daudz trūkums uh, izslēgšanas uh, ierīču ietvarā, bet uh, toreiz tika vēl šie cikla mērījumi, un pašais piemērotais cikls un emisijas uh, pieauga aktīvos braukšanas apstākļos, ja brauc pret kalnu vai brauc ātrāk. Un tādā tā veidā var arī realitātē dabūt tās ļoti augstas slāpekļa vērtības. Jā, paldies eh, Franko kungam par skaidriem paskaidrojumiem. Man ir trīs īsi jautājumi. Pirmkārt, jūs jau paskaidrojāt savā prezentācijā NOX līmeņu pārsniegšanu. Tas nav nekas jauns. Mans jautājums, vai jūsu organizācija pētīja pirms 2013. gada vai jūs tikai uzsākat pētījumu sākot no šī gada? Mans otrais jautājums ir par atšķirībām starp Eiropas Savienību un uh, ASV sistēmām. Es domāju, ka galvenā atšķirība ir tas, ka Eiropa veids, kādā mēs uh, mērām, uh, tas ir publiski pieejams, visi zina ražotāji. Jā, un ASV tas drīzāk tāds uh, slēpts tests, uh, kādas no abām metodēm drīzāk rada šādus vienādus spēles noteikumus un godīgus apstākļus, un kurā ir vieglāk strādāt. Un noslēgumā jūsu rakstiskais atbildēs, tas ir trešajā jautājumā par izslēgšanas uh, ierīces var noteikt ar atbilstīgām testēšanas metodēm. Es klausījos uz JRC pārstāvjiem, un eh, viņi mums teica, ka nav iespējams ar pašreizējām tehnoloģijām bet tur būtu vajadzīga daudz eh, dziļāka analīze un daudz izstrādāka analīze, un viņiem nav resursi, lai to varētu izdarīt. Vai jums ir tāda sajūta, ka jūs runājāt par pieejamiem instrumentiem, testēšanas metodēm, vai tas ir ļoti ar augstām izmaksām saistīts, vai jūs uzskatāt, kā JRC būtu iespēja arī noteikt šādas izslēgšanas uh, programmatūras? Paldies! Thank you. Thank you for your questions. So... Paldies, paldies par jautājumiem. Jā, pārsniegšana. NOX emisijām, dizeļiem. Tas nav nekas jauns. Es uzskatu, ka EDC ir uh, attiecīgs metodes, bet es domāju, ka tas ir uh, īpaši 2012. gadā un 50% no mana laika tad eh, attiecīgi būtu vērsts šī jautājuma atrisināšanai. 90% no laika, faktiski bija jāvēltē, mēs zinām šeit par 2012. No gadu. Tas patiešām tas ļoti smags pienākums. Jūs teicāt, ka ASV viņu lieto tādus slēptus testus, kas ir slepeni testi. ASV viņi lieto cikla mērījums, līdzīgi kā mēs to darām arī Eiropā. Eiropā drīzāk tās ir uh, aģentūras, kas strādā viņiem ASV, kas tiešām atklāja arī Volkswagen skandālu. un viņa teica, ka viņa pārbauda testēšanu ar PEMS, ar šādiem izlases, atlases testēšanas metodēm, un tas viss detalizēti nav aprakstīts. Es domāju, ka tā ir ļoti laba pieeja. Tas drīzāk attiecas uz izslēgšanas programmatūru skrīningu. Jā, tam ir nepieciešams šāds izvēles, jeb nejaušības elements. Tātad, ja nav protokols eh, izslēgšanas eh, programmatūras eh, mehānismam, tad tas nedarbotos, tur ir divas. Ja šo situāciju tādā veidā varētu aprakstīt, bet uh, Tā tas arī darbojas. Ir nepieciešams šis izvēles, jeb nejaušības elements, jo citādi nu, nav zināms, eh, ko tieši meklēt, un tādēļ ir jābūt šādai atvērtai, atklātai izmeklēšanas metodē. Jā, mēs sapratu jūs jautājumu tā, vai ar pašreizējām eh, iespējām metodēm ir iespējams atklāt šīs izslēgšanas uh, mehānismus. Un jautājums tāds, vai ir kaut kas jauns ir jāizgudro, kāds jauns instruments, lai veiksmīgi varētu pārbaudīt. Un mūsu atbilde tādā izpratnē, nē, var izmantot PEMS un citus mērījumus, kas jau ir šos uh, uz nejaušības uh, bāzes uh, veiktos uh, cikla mērījums, tās visas ir uh, procedūras, kas jau tagad tiek izmantotas. Un šādā veidā var atklāt izslēgšanas uh, ierīces, bet tas nebūtu nenozīmē, ka tas būtu kaut kas vienkāršs. Tas uh, ir liels izaicinājums atklāt šādu izslēgšanas uh, programmatūru, bet instrumenti jau pašlaik ir pieejami. Jā, mēs faktiski jau tagad esam pārsnieguši 6 minūtes Karniekungs. Jā, paldies, paldies Franko kungam. Es ar interesi klausījos uh, 2000. 14. gadā tika publicēts jūsu pētījums, un jūsu prezentācija piektajā lapusē bija. Tur bija arī par individuālajiem automašīnām ar automatiskajiem. Uh, eh, un katrs koncentrējies, protams, uz uh, neatbilstību, pievērš tam uzmanību. Tur ir uh, neatbilstības līmeņi, gribētu pajautāt, kuras, eh, kuras automašīnas tad atbilst, kas mani pārsteidz, ka ir automašīnas, kas reālos braukšanas apstākļos atbilst. Gribētu atkal teikt, Pau, kā gan tas ir iespējams, kādēļ, vai tas viņiem ir mazāks motors, vai jūs varētu eh, pateikt, kurš tad ražo šīs mašīnas un kas ir ar šīm mašīnām, kas atbilst, atbilst, acīm redzot, šī tehnoloģija eksistē. Šī viens model, modelis atbilst, nu kādēļ, vai viņam ir lielāks motors. Ko jūs mums varētu precīzāk pastāstīt par to? Jā, tā ir viena mašīna no 15, diemžēl, kā jūs teicāt. Es varu pastāstīt, kurš ir ražotais, varu atgriezties pie tā vēlāk. Tā laba lieta par PEMS runājot ir tāda, ka nu, katru reizi šī sistēma ir atšķirīga, braukt dažādos apstākļos, un jums ir um, labs rezultāts uh, un daudz informācijas, uh, pateicoties tieši PEMS sistēma. Bet uh, šī konkrētā um, mašīna, tai bija tikai viena stundas dati, to analizē emisiju analītiskās ierīces Lielbritānijā Lielbritānijas kompānija sagatavoja šo testēšanas uh, programmatūru, un um, ražotāji nav uzskaitīti ziņojumā, bet tā kā EPA uh, pastāstīja visiem par uh, BMW un uh, Volkswagenu uh, Rietum Virģīnijas pētījumā, un tad varu jums arī pastāstīt, ka šī mašīna ir BMW. Ok Ok, tad šis modelis. Tur būtu liels mazas mašīnas. Eiropā mums ir nodokļu atlaides mazākiem dzinējiem. Beļģijā, teiksim, jums jāmaksā mazāk, ja jūsu dzinējs ir mazjaudīgāks. Iespējams, šī BMW mašīna ir tāda lielāka. vai, mm, nu, teiksim, kravas mašīna emitē vairāk. BMW 320 GT. Tas nav ziņojumā, bet es jums varu pateikt, jo mums ir šie dati. Nu, tad sievietēm paskaidrojiet, liela vai maza mašīna. Nu, tā ir tā sērija, kur eh, daudz vietas aizmugurē man šķiet, ka liela mašīna principā nav liela, bet vairāk vidēja. Bet, nu, jūsuprāt, liela, bet tas dzinējs ir jaudīgs. Man šķiet, ka divu litru. Uh, divi litri ir apjoms, bet nu, nav īpaši jaudīgs. Bet tik tiešām, ja dzinēji ir mazāki, Tad ir tā tendence tirgu un 2015. gada septembra ziņojumā par NOX emisijām dīzeļu pasažieru mašīnām ir um, uh, tas, uh, tādas tehnoloģijas, tā tehnoloģijas, ar ko mēram, kas uh, uzrāda diezgan sliktus rezultātus. Uh, Nu, vai tad jūs sakāt, ka pērkot uh, uh, mašīnas ar mazāku dzinēju, uh, īstenībā tam ir pretējais efekts, tas noks emisijas uh, palielina, nevis samazina. Nē, es teicu, ka tur var būt tehnoloģija, kas varbūt vēl sliktāka nekā šobrīd, teiksim tā. Um, nu, tā kā nevar teikt gluži, ka mazāks dzinējs nozīmē lielāks emisijas, tas tā būtu nekorekti tā apgalvot. Un um, viena lieta ir, kas notiek ar braukšanu, bet cita lieta ir CO2 emisijas un biometriskie dati un tur, kur atrodas, vieta, kur atrodas dzinējs un kā tas darbojas, var sakot, tur ir daudz kritēriju. Paluči, kungs. Aprecāt. Paldies, paldies, uh, Franko kungs. Es ļoti uh, augsti novērtēju jūsu gudīgās atbildes uz uh, jautājumu un uz uh, sasto jautājumu. Un mēs uh, tagad. Uh, mēģinam šo nu, tā fair play uh, uh, atstāt malā un ātri apmainīties viedokļiem vienkārši. To, ko jūs sakat trešajā punktā, tas ir ļoti interesanti, jo jūs sakat, ka ir tehniski instrumenti, lai atklātu manipulācijas. Uh, taču ir ļoti grūti pateikt, kas tad ir um, nu, legāli un kas nē, vai es esmu pareizi to sapratis. Tad uh, atbildot uz pirmo, uz jautājumu pirmo daļu, jāpiemina instrumenti. Ir iespējams atklāt izslēgšanas ierīces, bet jums jāzina, ko jūs meklējat. Un iespējams eh, šīs eh, pēcapstrādes eh, sistēmas kalibrēšanas ierīces, tas viss ir atrunāts direktīvā. Un ja par to nav skaidrības, par to ir neskaidrība drīzāk regulā. Nu, vēl papildu jautājums, vai tad ir nepieciešama regula tam? No, nu, es Tad drīzāk ir vajadzīgi novērtējumu kritēriji. Un komisija pie tā jau strādā. ASV iestādēm tas jau ir. Viņam ir apraksti par situāciju, kurās alternatīvā kalibrēšana, es nesauksim to par izslēgšanas ierīcēm, bet eh, tā, kur sistēma aktivizēšana ir pieļaujama un tehniski pamatota. Dokumenti pastāv ASV bet Eiropā nav vēl pagaidām. Vēl papildu jautājumus. Atslēgšanas uh, ierīces ir uh, absolūti nepieciešams, nepieciešams absolūti, lai uh, motors varētu darboties. Lei sa che questo viene richiamato nel punto. No, nu, tā tad. Uh, 5, 2 e, punktā Eiropas normās, tas ir e, ietverts, tas ir izņēmums, lai e, motors noteiktos apstākļos pasargātu. Atbilde. Darlau. Ja jūs runājat par izņēmumu uh, izslēgšanas ierīču reglamentā, kas ir, kas, tas ir šis ierīces ir izmantojamas, jā, tas ir vajadzīgs dzinējam. Jā, šis izņēmums pastāv un ar to viss kārtībā, jo bet nepieciešams, nepieciešams skaidra definīcija tam, kad uh, izmantot šos izņēmumus. Ja nav šādas definīcijas, tad uh, tas, uh, šis izņēmums uh, ātri kļūst par robu, lai apiet noteikumus. Jā, paldies. Vēl viens uh, papildu jautājums pavisam īsi un ātri. Jūsu uh, pētniecības padomē jūs esat nu, tādu ļoti skarbu novērtējuši, devuši attiecībā uz dīzeļdegvielu. Nē, nē, nebūtu nē. ICCT tehnoloģija ir pieņemama, mums nepatīk netīri dīzeļmotori, tīri dīzeļmotori savukārt mums ir pilnīgi pieņemami, un tas var būt izmantots arī turpmāk. In generale, uh, Nē, es jautājumu uzdevu netik vispārēji. Es labprāt gribētu labāk saprast. No jūsu, no jūsu teiktā saprotu, ka ir tīrāks dīzeļa tehnoloģijas un netik tīrs, un mēs tagad esam pārejas uh, periodā uz uh, tīrākām tehnoloģijām, un šī pārejas uh, fāze, vai tā ir vienkāršāk ar dīzeļu vai ar benzīnu? Diesel, varbūt arī eh, abu hibrīdi, benzīnu un dīzeļu, bet eh, runājot par izmaksām, tad lētāk ir eh, dīzeļu motori, dīzeļu hibrīdi. Tādu arī, teiksim, dīzeļu hibrīdu arī nav tik daudz tirgu un izmaksas ir faktors, kāpēc tas tā ir. Vēl viens pavisam īsts jautājums Jūs strādājat arī e, ISPRA e, organizācijā, tad devāties uz e, ASV. Un attiecībā uz šiem rezultātiem, vai tur bija, nu, teiksim, vienkārši laimīgāka situācija, ja bija vairāk brīvības? Es strādāju no Berlīnas, es uh, nestrādāju ar ASV, un uh, klimats ir diezgan atšķirīgs. Viena lieta strādāt valdībā, un uh, Cita lieta strādāt par pētnieku NVO ir zināmas um, līdzības varbūt, bet es, es nesaprotu uh, jautājumu jēgu. Bet man patīk sadarboties ar dažādām organizācijām. Gerlings kundze. Paldies, man ir jautājums par izslēgšanas ierīcēm kā tādām. Tad uh, saprast vairāk par to izmantošanu Eiropā. ICCT darbs bija instrumentāls, lai pievērstu uh, amerikāņu uzmanību šo ierīču izmantošanai Rietumu Virģēnijas mm, ziņojumā. Tas bija skaidrs, un tas tika atklāts tāpēc, ka PEMS eh, testēšanas rezultāti bija ļoti atšķirīgi laboratorijā un reālas braukšanas apstākļos, un eh, tas pats eh, notiek arī Eiropā, un ICCT tā visā piedalās, un no IRC mēs arī par to dzirdējām, un mm, jau diezgan ilgi pastāv šī liela plaisa starp PEMS rezultātiem un tipu apstiprināšanu, tad varbūt varam apstiprināt, ka izslēgšanas ierīces Eiropā tika izmantotas, vai, teiksim, varam apstiprināt, ka nebija izmantotas. Vai mēs varam kaut ko secināt definitīvi? Atbilde. Runājot par izslēgšanas ierīcēm Eiropā, es domāju, Eiropas Savienības likumdošanas ietvaros, jo ASV un ES likumdošanā interpretācijas mēs būtu dažādas. Mums Eiropā ir um, lielas NOX emisijas. Vai tas ir saistīts ar izslēgšanas ierīcēm vai nē, es nezinu. Jautājums. Bet uh, Pētnieki ASV uh, izdarīja, atklāja šo saikni, un tad sāka izmeklēt un atrada izslēgšanas ierīces. Nu, varbūt uh, pētniecība Eiropa iet te pašā virzienā. Un, nu, uh, varbūt Eiropā mēs arī at atradīsim izslēgšanas ierīces, pētot to tālāk. Jūs domājat Rietum Virģēnijas universitāti? Nu, sadarbībā droši vien starp ICCT un universitāti. Atbildi man jāprecizē, mēs neatradām izslēgšanas ierīci, mēs atradām plaisu starp um, certificēto pieļauto līmeni un faktiskam NOX emisijām. Un šī plaisa bija milzīga, jo aplūkosiet uh, mēta pētījumu. Uh, tad tur šie līmeņi eh, daudzkārt eh, tika pārsniegti, bet um, īstenībā šīm emisijām bija jābūt 50% eh, līmenī Eiro 6 kategorijā pieļaut, pieļautajās emisijās. Um, ehm, jā, es saprotu, bet. Um, Rietumu Virģīnijas universitāte tomēr pēc tam publisko informāciju par izslēgšanas ierīcēm. Un uh, no tā var secināt, ka varbūt kaut kas līdzīgs uh, notiek arī Eiropā. Un uh, kad jūs šeit atklājat uh, šīs atšķirības, tad varbūt uh, arī šeit izslēgšanas ierīces uh, testēšanā tika izmantotas. Jā, pirms Volkswagen skandāla mēs uh, tik ļoti nepētījām izslēgšanas ierīces. Ja tikai kopš 15. gada septembra mēs tam nopietni pievērsāmies. Tad jūsu pētījumā nav nekā, kas palīdz noskaidrot, vai izslēgšanas ierīces Eiropā tika izmantotas vai nē. Nu, ir indikācijas, ka ir augstas uh, NOX emisijas um, no zināmiem transporta līdzekļiem. Bet, lai uh, izpētīt, vai tas izriet no izslēgšanas ierīču izmantošanas. Tur vajadzīga daudz sīkāka izmeklēšana. ASV šī izmeklēšana, starp citu, vēl turpinās un NVO. Nu, to vienkārši nevar pavilkt, to iestādēm jāpieslēdzas. Labi, man nav inženieru izglītības, bet um, es redzu, ka secinājumi ir tādi kas liek aizdomāties, eh, un man rodas aizdomas personīgi, un man interesē, vai ICCT ir kaut kāda data vai informācija, kas var palīdzēt mums noskaidrot, vai tad bija vai nebija mm, pielietotas Eiropā šīs izslēgšanas ierīces atbilde. Nu, starp citu, mums eh, ļoti drīz eh, tiks publiskota uh, meta pētījuma otrā daļa, un tur būs rezultāti par 30 eh, plus eh, mašīnām. Tur dati būs līdz ar to detalizētāki, un eh, mēs publiskosim arī grafikus diezgan detalizētus. Jūs redzēsiet, kur šīs augstās emisijas parādīsies, parādās, bet un kā tieši kad tieši parādīsies šī otrā daļa. Nu, pāris mēneši vēl jāpagaida. Lūdzu, nākamais runātais. Federē kungs, jūs pētījums parāda nesakritību starp uh, NOX emisiju vērtībām, ko mēra pašaisies laboratorijas testās un uh, mērījumi, kas ir uh, reālās braukšanas apstākļos, un nu, tur ir septiņas reizes augstāk. Šis ir acīm redzams gadījums, ko parāda šie ieviestie testi. Uh, vai atbilstības faktoram vajadzētu būt daudz augstākā līmenī. Paldies par jūsu jautājumu par vidējo emisiju faktoriem. Jā, vidējais ir septiņi, bet kā jau agrāk tika teikts, tas ir mazākums automašīnām. ko mēs apkopojam, kādus rezultātus, un uh, pašreizējie ir uh, Eiro 6 vai atbilstīgi Eiro 6 emisiju līmeņiem mērījumus uz ceļa, un tādēļ ir ieteikums, ka augstas atbilstības faktors nezvai būs uh, tik precīzi atbilstīs. Mēs esam mēģinājuši nodeikt šo atbilstības faktoru, lai sasniegt uzlabojumus un lai ieviestu vislabāko tehnoloģiju. Jūs teicāt, ka grafika ar uh, vērtējumu RD e pieejai. RD, e kas tika uzsākts 2011. gadā, bet šie rezultāti publicēti 2011. gada beigās ko mēs secinām no šiem rezultātiem, ka komisijai bija taisnība 2011. gadā, kad tā uzsāka procesu, un RD bija vajadzīgs, un bija jāspēr konkrēts solis uz priekšu. Jā, vai jūs apmienāts ar atbildi? Thanks, Chair. Gijomas kundze, paldies. Kilonenes kundze. Jā, man ir eh, vairāk jautājumi. Jā, pieaugums šim um, izslēgšanas uh, ierīču izmantošanai un kādas uh, izmaksas ir saistītas ar testu īstenošanu. Un uh, TMS testu. Vai ir kaut kāda iespēja nākotnē uzraucēšanas sistēmē, kas būtu spējīga mērīt reālās braukšanas emisijas daudz eh, ticamāk nekā pašlaik, un eh, cik ticams ir, kā eh, lai ar mērījumiem reālos apstākļos uh, varētu konstatēt, eh, kādas markas eh, ir, kā, kādas automašīnu uh, firmas ir tās, kuras uh, tādā nopirktajām mašīnām un veicot mērījumus, vai varētu atklāt, kuras, kuri ražotāji izmantojuši, uzma, izmantojuši izslēgšanas programmatūras. So, um, is... Pirmais jautājums ir, kāds iemesls, uh, kādēļ tika izmantot šīs uh, izslēgšanas uh, ierīces? Jā, iemesls, kā jau teicu savā iebadrunā, ir. Um, ietaupīt izmaksas. Gribētu sniegt jums piemēru. LNT uh, tehnoloģijas eh, un katalizatori ir regulāri jāatjauno. Tas ir izraisa 2 līdz 4 procentus eh, vairāk eh, patēriņa un izraisa augstākas noks emisijas. Ja tiek izmantots urejā, tad paaugstinās intervāli starp uh, uzpildīšanu, un eh, izmant, lietotājiem ir eh, jāuzpilda, protams, ka tas izraisa attiecīgu situāciju. Arī izmaksām ir noteikta loma, bet tie ir galvenie iemesli, kādēļ tiek izmantota šādas izliekšanas programmatūras, cienot tādēļ, ka inženieri būtu slinki vai muļķi. Šāda programmatūras pārbauda ir atkarīga no situācijas. Tas var būt ļoti lēti, ja iz, tiek izmantots eh, lēts NOX sensors. Tā ir viena situācija, bet ja ir kaut kādas aizdomas, un ja tiek eh, jākonstatē, vai kaut kas ir iebūvēts vai nē, tad ir nepieciešami papildus testi, kas var būt arī ļoti dārgi. 10 līdz 20 tūkstoši eiro par automašīnu tas var būt. Tas nozīmē, ka ir vajadzīga vesela testu sērija, daļiņu testi Tur ir tā, ka tehnoloģija vēl nav tik tālu attīstījusies kā attiecībā uz gāzveida kaitīgajām vielām. Tehniskajās sanāksmēs tika teiks, ka nu, līdz 2020. gadam tas būs izstrādāts. Tas, protams, ir labs jaunums. Jautājums, vai automašīnas varēs mērīt pašas savas emisijas, tas ir interesants jautājums. Šodien jau ir eh, slāpekļa sensori un uh, izmeši var tikt uh, vērtēti. Uh, no automašīnas pašas. No, nu, tas nozīmē, ka automašīna pati var samērā precīzi jau veikt mērījumus, tikai jautājums ir, vai mēs eh, varam uzticēties eh, šīm emisijām, eh, ko auto, automašīna pati ir mērījusi. Tā, tas ir tāds atvērts lauks, ko varētu tiešām pētīt, patiešām ļoti interesants jautājums. Liels paldies par to. Mm, the last... oh, the... Un pēdējais jautājums Cik ticams ir, ka jaunas uh, izslēgšanas programmatūras varēs tikt konstatētas? Nu, es domāju, ka pašreiz, uh, pašreizajā laika brīdī mm, par to neko nevar pateikt. Nu, nav nekāda jēga, kas vienkārši tagad kaut ko zīmēšu kafijas biezumos. Harms kundze. Like Gribētu jautāt par jūsu pirmo atbildi, par rakstisko atbildi, ko sniedzāt uz mūsu jautājumiem, ko iesniedzām jums pirms tam. Jūs mums teicāt šajā pirmajā atbildē, ka no jūsu pirmā ziņojuma rezultāti par uh, neatbilstību starp uh, robežām, kas ir balstās uz uh, likumā noteikto mērījumiem, jūs teicāt, ka uh, Jūs tos prezentējāt eh, darba grupā, ED darba grupā šeit Briselē 31. martā 2014. gadā, un pēc tam oktobrī jūs publicējāt pētījumu vai ekspertīzi par neatbilstībām, kuras jūs publicējāt savus rezultātus arī savā mājaslapā. Gribētu dzirdēt, vai ir kaut kādas jautājumi, kas uh, sekoja šīm diskusijām, publikācijām, vai bija kaut kādi pieprasījumi no dalībvalstu iestādēm vai Eiropas komis no Eiropas komisijas? So after... Jā. Kad es uh, prezentēju sākotnējos rezultātus uh, eh, 2014. gadā. Mēs no Berlīnas biroja Klaus Steiningers, viņš ir politikas vadītājs, viņš atbild par RDE. Neatceros precīzi. Nav arī protokoli. Man tagad paskatīties. Bet RD e patiešām bija nepieciešams un, un tās automašīnas, kas bija šajos metapētījumos, tos vajadzēja ņemt vērā tātad kā automašīnas pirms Eiro 6, tās tika apstiprinātas pirms vēl bija šie jaunie notikumi, tā tas nebija saskaņots un nebija testēts vēl ar RDE testa metodi. Manuprāt, tas bija mūsu diskusijas rezultāti, kas mums bija ar komisiju. Tātad starp zinātni un tehnoloģiju un iestādēm un arī politikas pārstāvjiem šī apmaiņa, jo Eiropas komisija mums teica, ka EPA, ASV iestādes rīkojies daudz stingrāk, raudzījies uz šīm neatbilstībām salīdzinājumā ar Eiropas komisijas rīcību, tādēļ, ka NVO ASV iestādēm sniedza labākus pierādījumus par šīm problēmām. Tātad jautājums ir, vai pierādījumi, kas tika sniegti Eiropas iestādēm, kas ir šeit Briselē vai arī dalībvalstu tiesā, bet tie bija vājāki salīdzinājumā ar to, ko jūs iesniedzat kā pierādījums ASV iestādēm. Ziņojums, ko mēs publicējām maijā 2014. gadā Rietumu Virģīnija. Tas tika uh, publicēts mūsu mājaslapā un bija arī pieejams. Un uh, tas arī nav izņemts ārā. 2014. gada pētījums uh, prasīja drusku ilgāku laiku, jo tas bija savādāks. Tur uh, mēs mērījumus tieši nepasūtījām, bet mēs jau esošos datus paši apkopojam kopā ar RDE un mēs izstrādājam tādu kā meta pētījumu kur bija viss apkopots. Šī procedūra ir drusku savādāk, bet arī fonds tam visam ir drusku savādāks. Un eh, jūs runājāt par eh, sasaisti starp politiku un eh, pētniecību, par kopīgo. Mēs taču esam šīs ķēdes daļa. Vai jūs tad, tad, tādā gadījumā teiktu, ka komisija varbūt, ka viņiem bija tādi paši pierādījumi, kas balstījās uz jūsu informāciju, tieši tāpat kā EPA ASV, vai jūs to varat teikt? bet uz kādu informāciju es atsaucos. Es atsaucos uz pierādījumiem. ICCT vai sniedza tādus pašus pierādījumus, ko, kas bija iesniegti Eiropas iestādēm sarezamā arī pa ASV. Jā, bet eh, šie pierādījumi attiecībā ASV, tur bija runa par eh, pierādījumiem tām automašīnām, kas bija atļautas ASV. Tas ir atšķirīgs konteksts fonds. Sī, grācie. Io vorrei tornare sulla... Jā, paldies. Es gribētu vēlreiz atgriezties pie jautājumu pie uh, atslēgšanas uh, ierīcēm, jeb defeat devices. Mums uh, tika teikts, ka nu, praktiski tas uh, nav uh, iespējams atklāt šīs atslēgšanas uh, ierīces, ja ražotājs uh, uz to nenorāda. Vai jūs domājat, ka ir uh, kādas īpašas tehniskas uh, prasības, uh, kādēļ ražotājiem nav atļaujas uzrādīt šīs izslēgšanas iekārtas? kas ir likum, kas varētu likumīgi tikt iebūvētas, vai ir kādi tādi tehniski iemesli vai normatīvi iemesli, kādēļ šīs izslēgšanas ierādes, iestādes netiek uzrādīts. Un tad vēl par tehniskajām prasībām. Atbildē numur desmit jūs norādat uz to, ka attiecībā uz konformitāciju atbalstības faktoru ir jāsaka, ka tas būtu pretrunā ar tehnoloģisko neutralitāti. Par šo jautājumu gribētu saņemt jūsu atbildi, jo Eiropas dīzeļdegvielas veicināšanas politika atbilst mūsu klimata mērķiem un izmešu gāzu un siltumnīcas gāzu izmešu samazināšanai. Tā ka jāsaka, mums ir jāpaņem lēmums par vienu vai otru tehnoloģiju. Es neredzu tehnisko nepieciešamību atklāt um, tehnisko kalibrēšanu. Tas ASV um, eh, notiek, um, iespējams, notiks arī Eiropā tuvākā laikā, pēc dažiem gadiem iespējams. Um, tagad runājot par standārtiem, runājot par NOX emisiju līmeņiem dīzeļu mašīnām ir augstāks salīdzinot ar benzīnu mašīnām. Un piemērojot to pašu atbilstības faktoru dažādiem limitiem, iespējams, jums būs eh, divi dažādi limiti, un dīzelim šis limits būs augstāks. Un uh, atbilstības eh, faktora izskaidrojums ir tas, ka dīzelim tas vienkārši ir nepieciešams. Jo, teiksim, jā, benzīnam uh, piešķirt tādu pašu iespēju, tas nesekmēs um, uh, tehnoloģisko neutralitāti. Nu, un tad uh, tas pats piemērojams arī attiecībā uz cieto daļiņu emisijām. tās eh, arī eh, vairāk eh, tiek motivētas tieši um, mērot um, šīs emisijas pasažieru mašīnās. Šeit RD ir um, zināms Mm, zinām informācija, un um, mm, mēs varam, tas ir viņi pētīs tieši šo sektoru un salīdzinās to ar NOX. Labi, tagad sāksim diskusijas nākamo kārtu, un trīs minūtes eh, ir paredzēts katram um, runātājiem, kas uzdod jautājumu. Matijas, jā, paldies. Es vēlos atgriezties pie grafika. Uh, piektā lapusē un uh, SCR tehnoloģijas un šis BMW gadījums, ko 320 GT BMW vai ne tas tas bija. Un tad man interesē tehnoloģijas, kas te tiek izmantotas jau grafikā. Mēs redzam dažādas, dažādas tehnoloģijas, bet arī vairākas mašīnas ar vienādu SCR tehnoloģiju, bet uh, mērījumi un sniegtspēja ir pa ļoti atšķirīgi, un kāpēc tā ir, ja tehnoloģija ir viena un tā pati. Atbildi, jā, SCR tehnoloģija ir aktīva tehnoloģija. Tas nav filtrs. Um, mašīnas dzinējam um, kontrolas sistēmām tu jātiek galā. Jāpieņem lēmums par to, kā tehnoloģija tiek piemērota un to, šo lēmumu pieņem pat mašīna, un dažas mašīnas ir inteliģentākas un spēj samazināt nokusēmiesies, un citas nav tik inteliģentas. Šī, tas atkarīgs no pēcapstrādes sistēmas kalibrācijas un braukšanas apstākļiem. Braukšanas apstākļi PEMS apstākļos arī atšķiras. Mašīnas un datu komplekti nāk no dažādiem operatoriem, to uh, Testēšana notika dažādos apstākļos, dažādiem vadītājiem. Un es tiešām negadītu tagad no visām mašīnām, ko testē ar SCR tehnoloģiju, vienādu rezultātu. Bet tas nozīmē, ka tas ir atkarīgs no SCR tehnoloģijas kvalitātes. Tas nozīmē, ka vienam ražotājam var būt labāka tehnoloģija un citam sliktāka. Nē, es esmu netik ļoti no aparatūras atkarīgs eh, kā no programmatūras, bet ir šī atšķirība, jā, jums taisnība. Un to ietekmē braukšanas apstākļi un um, vēl vairāki faktori. Tā kā grūti ir to visu normalizēt, standartizēt, um, lai iegūtu vienu un to pašu rezultātu. Pat ja šī ir viena un tā pati mašīna, kas tiek testēta divas reizes pa vienu un to pašu maršrutu, tik un tā uh, uh mums būs divi dažādi rezultāti. Tas nozīmē SCR programmatūra un aparatūra. Vienkārši tas ir atkarīgs no ražotāja, vai viņa tehnoloģija ir labāka, šis komplekts ir labāks, un eh, tad principā no tā ir atkarīgs, kur, eh, kurā vietā šajā sarakstā eh, ir attiecīga mašīna. Jā, tas tā varētu būt. Tas man šķiet pietiekami labi izskaidro situāciju. Protams, gan programmatūrai, gan aparatūrai ir um, um, nozīme vairākas teiktu aparatūrai. Tas ir programmatūrai atvienot. Un runa ir par vienu stundu. Mums ir dati par vienu stundu. Uh, lūdzu, Kārlīns kundze, jūs zināt, 400 uh, tūkstoši pilsoņu iet bojā katru gadu. Tas ir saistīts ar gaisa piesārņojumu. Ļoti labi ka jūs rūpējaties par veselību. Bet eh, man interesē procedūra. Varbūt ir kāda procedūra, ko piemēro ASV, ko jūs rekomendējat arī ES. Un tad jūs aprakstāt tehnoloģijas un iesakāt eh, testēt eh, reālus braukšanas apstākļos. ņemot vērā ātrumu un citus faktorus. Un kādas būtu jūsu top 3 prioritātes uh, politikas veidotājiem šajā jomā? Paldies par jautājumu. Jā, mēs rūpējamies par veselību. Tas arī skar sabiedrisko veselību ļoti labi. Uh, ka mēs uh, atceramies, ka mums nepieciešams tīrs gaiss ne tikai ķīmiskajās laboratorijās, bet arī pilsētās, tur, kur mēs dzīvojam. Uh, ES likumdošanas aspekti, ko varētu pārņemt ES likumdošanām. Nu, uz vienu jau norādījām. Šie novērtējumu kritēriji, proti definīcija par to, kad var piemērot alternatīvu kalibrēšanu un, un kad nav atļauts to darīt. Un tad var runāt arī par aiz, izslēgšanas ierīcēm. Tas ir interesanti. Uh, Viena lieta, kas iztrūkst um, ASV ietvarā, teiksim, PEMS piesaistīšana tipa apstiprināšana, jo neviena sistēma nav ideāla un um, neaptver visu. Bet principā tā ir. Abu sistēmu novērtējums liecina par to, ka ASV ir robustāk, labāka sistēma šobrīd, un varbūt viņi pārāk koncentrējas uz um, atbilstības aspektiem, un Eiropā um, tas tik ļoti nav izteikts. Bet uh, iespējams ar jaunu tipu apstiprināšanas likumdošanu tas tiks labots. Runājot par um, RD rekomendācijām, pirmā rekomendācija ir uh, paplašināt RDE un iekļaut arī mm, ap, tehnisko atbilstību. Tā kā procedūra pati par sevi nav sarežģīta. Šī paplašināšana eh, diezgan viegli un testu var attiecīgi pielāgot, eh, lai um, ietvertu transporta līdzekļus, kas jau tiek izmantoti. Mm, tad um, mums vajadzētu pārskatīt uh, uh, robežas, lai um, pielāgotos jaunie, ja, jauniem apstākļiem. Tas ir svarīgi arī inovācijām. Un eh, RDE robežu nosacījumi arī ir jāpaplašina, lai, lai mēs ņemtu vērā visus iespējamos braukšanas apstākļus. A, ah, trīs minūtes jau pagāja. Ja, lieliski. Tad Salīna kungs. Salīnī kungs. Simamente. E, jo ritornu... Pavisam īsi Es vēlreiz atgriezīšos pie kolēģa daba dažām pārdomām. Jūs jau reiz norādījāt uz to, ka CCT varētu autonomi veikt pārbaudas. Bet 13. novembrī 2015. gadā kādā no Vācu avīzēm tika publicēts raksts sakarā ar kur 2011. gada daži Eiropas komisijas ierēģi informēja ICCT par iespējamām atšķirībām un uh, Uh, vērs uzmanību uz uh, to, um, ka uh, ir um, nepieciešama rīcība. Mēs redzam, ka šeit arī ir ziņas par to, ka komisija nav rīkojusies. Tas tā ir cita situācija, tātad lūdzu jūsu komentāru. ICCT 2014. gadā runāja par Eiropas. Uh, Savienības um, darbību attiecībā uz to, kā šie testi varētu tikt īstenoti uh, reālā dzīves situācijā. Un 2013. gada decembrī CCT vēlreiz ir norādījusi uz to, ka es darbojas, uh, nu, burtiski kā tāds uh, celmlauzs pionieris. Un šeit, nu, tomēr jāsaka, ka redzu atšķirīgas pieejas. Uh, Un vēl kāds jautājums, jautājums par padziļinātu izskatīšanu, kā ICCT ir aprīkots salī, salīdzinot ar, ar Rietumu Virģīnijas universitāti, un jautājums ir ļoti vienkārši. Kas ir uh, šo uh, pieteikumu sastādījis uh, kas Rietum Virģīnijas universitātei ir devis uh, šo rīkojumu vai, vai lūgumu vēl dziļāks pētījums veikt? Ar... Runājot divas minūtes, viens, uh, viena minūte tikai atbildē, jā. Es 2011. gadā strādāju ECCT un šo rakstu Vācijas avīzē, es zinu, bet uh, Tas ir 2015. gada novembrī publicēts raksts. Uh. Jā, ICCT. Jūs teicāt, ka ICCT pārmet kaut ko Eiropas komisijā, vai es pareizi sapratu, jūs nē. Mēs slavējam Eiropas komisiju. Jā, nu, redzam, ka tas ir saturs šai sūdzībai vai tas, kas tiek pārmests komisijas pārstāvjiem. Ja 20 sekundes eh, iemesls, kādēļ šīs eh, pēdējumi eh, bija ASV, jā, mēs bijām paredzēti, ka ASV sistēma ir labāka un nebija nekāda nu, vajadzība to veikt citur, un dīzeļa tirgus ļoti labi strādāja ar ciklu mērījumiem, un mēs, jā, Uh, ASV mērījumi uh, bija vienkārši uh, ļoti augstā līmenī. Halo? Jā. Jā, uh, vielen dank, Frau Vorsitz. Jā, paldies, priekšsētājs kundze. Franko kungs, jūs, jūs rakstveida atbildēs eh, norāda, ka PEMS testi attiecībā uz eh, ticamību praktiski ir salīdzināmi ar um, izmēģinājumiem um, laboratorijas, bet nu, nevar atsākties uz uh, atkārtojumiem. Par to jūs jau runājat, taču um, kritiķi runā par to, ka tehniskās atšķirības uh, um, šajās mobilajās ierēcēs un uh, no ražotāja puses ir problemātisks un uh, līdz ar to rezultātu salīdzināmība ir sarežģīta. Vai jūs redzat, ka šeit varbūt kas būtu uzlabojums metodas un tehnikas ziņā? Un tāpat arī kādu attīstību jūs sagaidat attiecībā uz uh, mobilo testu uh, uzticamību nākamo gadu laikā, tie testi, ko attīstīs ražotāji. I'm sorry. Paldies par jautājumu. PEMS ir uh, uzticamas, bet tās nav reproducējamas, kas drusku atšķirīgi. Tas nozīmē, ka ja jūs esat spējīgi, piemēram, reālos apstākļos uh, nobrauc uh, to pašu ciklu divas vai trīs reizes, jums būs katru reizi tāds pats rezultāts ar PEMS. Uh, bet tests nav reproducējums, atkārtojums, jo, kad tas notiek uz ceļa, tur ir pārāk daudz dabiski mainīgi apstākļi, piemēram, laiks, eh, satiksmes situācija, to visu nevar atkārtot precīzi tāpat, un eh, reālas braukšanas apstākļos jūs nevarat dabūt tās pašas rezultātus. Tas nav atkārtojams, bet tas eh, tik daudz neatsauc instrumentiem, drīzāk uz viedas apstākļiem. Domāju, ka PEMS varētu nedaudz uzlabot. Eh, nākotnē ir jau pagātnē veikti būtiski uzlabojumi. Tie pat ir skaisti kļuvuši. Un gribētu teikt, ka tirgu noteikti radīsies eh, daudz labāki instrumenti, un ir jau vērojami laba attīstība, kas būs eh, īstenot tuvākā nākotnē, jo ir eh, šī Eiropas inovāciju programma. Runāšu vācu valodā. Vai jūs varētu uzlikt austiņas? Man tikai divi jautājumi. ir reklāma ar dažādu degvielu reklāmu. Vai jūs testos esat konstatējuši, ka ir uh, atšķirīga dīzekvalitāte, kas attiecas uz slāpekļa izmešiem? Un uh, jautājums, ja jūs būtu deputāts, jūs teicāt, ka jūs vēlaties labāk politisku atbalstu. Ko jūs ieteiktu šai ziņā? Paldies par jautājumu. Neesmu eksperts tieši par degvielām, gribētu to pašā sākumā jau pateikt. Varētu būt, zinām, atšķirība NOx emisijās, ka tā pati mašīna, ja brauc ar divām dažādām degvielām, bet es negaidītu ļoti lielas eh, atšķirības, un iemesls tam ir, ka nitrogēns ir daļa no NOx emisijām, tas ir no uh, gaisa, tas nav tieši degvielā iekšā. Tur nebūtu būtiska atšķirība, ats, atšķirīga vai no ar labu vai sliktāku kalibrāciju. Es domāju, ka tas drīzāk tāds dabisks faktors, un eh, šajā konkrētajā jautājumā man būtu tāda atbilde. Man nav nekāda īpaša ieteikumi par šo jautājumu. Jā, vai jums ir politiski ieteikumi, saka Henkelkungs, ne jau par dīzeli? Jūs eh, iesakāt, prasāt lielāku politisku atbalstu jūsu mērķu sasniegšanai, sakāt savā ziņojumā, un gribētu uzdot jautājumu, ja jūs būtu deputāts, ko jūs ieteiktu? Ir jau ieteikums, ko ir izstrādājis Eiropas komisija mēs nezinām, kādā apmērā, kāds būs tvērums noslēguma regulāri šajā priekšlikumā. Un dažos aspektos, jā, varētu teikt, ka varētu iet pat drusku tālāk. Bet es domāju, ka tas ir patiesībā tāds ļoti pozitīvs uzsākuma punkts. Šulca kungs. Ja, Dr. Franku, danke, dass Sie sich... Um- Jā, paldies. Paldies, ka jūs atbildat uz mūsu jautājumu. Tas nevienmēr ir vienkārši, bet mums ir daudz jautājumu. Pats esmu inženieris un kādreiz sev uzdod jautājumu, kā interpretē šādus pētījumus. Un šodien, manuprāt, es samērā skaidri sapratu, ir īpaši, kad jūs runājat par piektajā lapusē, par rezultātiem, ka tas nav atkārtojams. Vai es pareizi saprotu, ka tas ir atkarīgs no dažādiem faktoriem? Tas varētu būt, ka ja jūs šo pētījumu viens pret vienu atkārtot, ka jūs dabūtu pavisam citus rezultātus, pat tad, ja jūs ņemt tās pašas transporta līdzekļus, pat ja jūs mēģināt pēc iespējas tāpat visu izdarīt, jo tas vienkārši nav iespējams to visu atkārtot. Bet tas nozīmē, ka, ja pētījums, ja jūs to atkārtot, būtu pavisam savādāk, tas man ir pirmais jautājums. Jā, es varu sniegt to pašu atbildi, ko sniedzu pirms tam. Atkārtojamība PEMS testiem nav tāda pati, salīdzinām ar laboratorijas testiem. Tas varbūt ir trūkums, tehnikas trūkums, bet es drīzāk to vērtētu kā stiprumu, pozitīvu punktu, jo tas mums sniedz ļoti tādu plašu tvērumu, ļoti plašu pārskatu par to, kas notiek reālajā pasaulē ja es izmantotu tieši tādu pašu testu izdarītu, tad būtu atšķirīgi rezultāti. Es domāju, ka nav ticams, ka visas automašīnas at būtu atbilstošas. Jā, būtu ļoti labi, ja man nebūtu taisnība. Un, eh, ja būtu kļūdas Excel tabulās, bet es baidos, ka tas tā nav. Fakts ir, ka atbilstības jautājums ir uh, zinātniski patiesa. Paldies par šo atbildi. Paldies par šo atbildi. Un otrs jautājums. Uh, Kā jūs nākotnē ar jūsu pieredzi novērtāt dīzeļmotors, dīzeļdzinējus uh, attiecībā uz efektīvu um, degvielas izmantošanu un emisiju vērtību? Vai arī jūs redzat kādu vēl potenciālu attīstībai? Es domāju, ka jūs pietiekam daudz esat par to domājuši un veikuši pētījumus pēdējo nedēļu laikā. Ford. Vienmēr ir potenciāls tehniskiem uzlabojumiem. Iekšdedz dzinējs uh, joprojām pārsteidz um, arī inženierus un um, var attīstīt gan uh, dīzeļdzinējus, gan benzīndzinējus, uh, hibridizācija, vieglāks svars, te viss, te ir daudz dažādu iespēju, lai sasniegtu tos CO2 mērķus. Es nedomāju svara samazinājumu automašīnā, automašīnā vai citu svara samazinājumu, bet tieši motoru, tieši, tieši pašu tehnoloģiju. With teiksim, mazāks automobiļu svars ar vieglākiem materiāliem un tādu pašu izturību, triecienu izturību, teiksim, tas arī ir ļoti labs veids, lai samazinātu emisijas, jo jūs varat iebūvēt mazāku dzinēju, un tas ir risinājums, kas mums ļoti patīk. Nu, ne ikvienam uzlabojumam jānotiek dzinēja līmenī. jo šajā nozarē ir tiešām ļoti daudz dažādu iespēju, ko vērts pētīt. Izmailu. Paldies! Jūs uh, noteikti uzklausījāt arī uh, šīs um, starptautiskās uh, padomas uh, uzklausī, uh, uzklausīšana um, arī uh, piedzīvot un dzirdējāt, taču tika izslēgts tas, ka nelegāls atslēgšanas ierīces ir tikušas izmantotas. Tādēļ es gribētu zināt jūsu vērtējumu, vai šos rezultātus varētu vēl vairāk pētīt, lai um, varētu zināt, kādi ir reāli uh, un īsti šo uh, izmešu uh, atšķirību iemesli. Es varu atgriezties pie priekšējā punkta. Es runāju par uh, um, laikam brīdi, kad tika ieviesta Eiro 6 kategorija. Eiro 5 kategorijā bija diezgan slikta sniegtspēja, mēs to zinājām, un uh, mēs ļoti cerējām uz Eiro 6 kā jaunu tehnoloģiju, kas var atrisināt šo problēmu. DRC sāka testēt Eiro 5 mašīnas un um, ieraudzēja 300 mg kilometru emisijas, 400 uh, mg kilometru emisijas. Un īstenībā NOX līmenī tas nebija pārāk slikti. Kaut arī Eiro 5 un Eiro 6 emisijas bija augstāks nekā paredzēts, bet uh, problēma tāda, ka Eiro 6 uh, no Eiro 6 daudz ko gaidīja. No 180 līdz 80 bija jāsamazina. Tas ir ļoti daudz. Un um, no šīm mašīnām tiešām sagaidīja ļoti uh, pārsteidzošu uzlabojumu. Tas nenotika. Un uh, šī proporcija starp uh, esošo emisiju līmeni un sagaidāmo emisiju līmeni uh, Ehm, tā kā tā palielinājusies eh, tik ievērojami, tad, nu, bet tā kā tas testēšana nu arī nenotika. Tātad jā vai nē? Jā, jautājums ir jā vai nē, vai ir uh, ļoti konkrēti jā vai nē, ko jūs domājat? Vai jūs varētu atkārtot? Tātad, ja ir šie eh, jā, rezultāti, ir vai varētu vēlreiz izskatīt un padziļināt šos rezultātus, lai precīzi noskaidrotu iemeslus. Uh, probably, but you, you... Varbūt. Bet eh, jūs eh, tā kā no 2015. gada perspektīvas skatāt šo lietu, un um, mērījumi ir no Eiropa 5 laikiem, tad jums eh, jāsaprot, ka situācija ir atšķirīga, un es teikšu, jā, varbūt, bet uh, tas nav tik acīm redzami. Toreiz nebija tik acīm redzami. Ir um, skaidri redzams, ka nu šeit ir lielas problēmas. Un tad, nu, vai jūsu skatījumā Eiropas komisijai nebūtu jāliek veikt, ne, vai nebūtu jādarbojas tā, lai um, šo lielo atšķirību gadījumā būtu tāda padziļināta izskatīšana? Mazlaika. Tā tad um, lielas atkāpes no tieši uh, lielākas atkāpes mēs ieraudzījām Eiro 6. Jo mm, Eiropa 5 varbūt atkāpes bija lielākas, bet uh, no Eiropa 5 nesagaidīja tik daudz. Un Eiro 6 atkal sagaidīja, bet tas nenotika, un tur ir tā problēma. Gribrandī kungs. Gribrandī kungs, jūs esat sarakstā? Nu, jūs man ļoti pārsteidzat. Nē, labi, tad mēs izņemsim jūs. Grostet, Grostet kundze. Tad. Sīk. Jā, jūsu vērtējumā kādas ir atšķirības, kādas jūs varējāt novērēt uh, starp jaunākām automašīnām Eiropas tirgu un tām, kas ir ASV tirgu? Uh, vai patieši ir tehnoloģijas atšķirības, kas ir nozīmīgas attiecībā uz to pašu modeli atkarībā no e, izplatīšanas vietas. Un automobiļu ražotāji vai ir um, veikuši kādas modifikācijas atkarībā no valsts, kurā ir mašīnas izplatītas, un vēl kādas ir jūsu um, saites ar dažādajām institūcijām dalību valstīs un uh, Eiropas Savienībā pirms un pēc Volkswagen skandāla. Thank you for your question. Paldies par jautājumu. 2015. gada septembrī pirms uh, skandāla atklāšanas mēs uh, tikko publiskojām ziņojumu, kur runa bija par emisiju kontrolas tehnoloģiju, ko izmanto dīzeļu ražotāji ASV un Eiropā, un mēs pamanījām atšķirības. Daži piemēri. Eiropā LNT sistēmas eh, šķiet eh, eh, dominē un um, to tirgus īpatsvars ir palielinājies 12. un 14. gadu. Savukārt ASV SCR tehnoloģija, kas ir tāda robustāk, uh, ir un paliek tirgus līderis. Un tad mēs aplūkojam vienu konkrētu ražotāju BMW. Tu, 2013. vai 2014. gadā viņi pārgāja uz 100 procentiem uz SR tehnoloģiju dīzeļmašīnās. Un viņam bija divu veidu tehnoloģija eh, dīzeļmašīnas, un savukārt Eiropā bija tikai SCR tehnoloģija. Nu, es to nevēlos uzsvert. Vienkārši šķiet, ka tas skaidrojums tāpēc, ka striktāk noteikumi bija ASV, pret ražotājiem, un, un ražotāji vienkārši vadījās pēc uh, regulējošiem noteikumiem un izmantoja attiecīgu tehnoloģiju, lai panāktu atbilstību, un tur nekāda dziļāka skaidrojuma nav. Emisiju regulas, ja, ja tās ir stingras, tad uh, tās liek ražotājiem pielāgoties, un varbūt Eiropā notiekumi nebija tik stingri. Obrigado. A sua. Vou falar em português, peço soļi. Jā, paldies. Es eh, gribētu eh, teikt, uzklausīju jūs teikt ar ļoti lielu o, eh, interesi. Un o, man jāsaka, ka tā ir ļoti nozīmīga informācija par šo o, pamatlietu. Mēs diskutējam par jautājumiem, kas ir saistīti ar jūsu pārstāvēto e, institūtu, un tādēļ es gribētu zināt, e, kāds ir iespējams e, emisija, kāda ir iespējama emisija krāpniecība. Vai tas ir kas, tāds, kas ir noticis tikai Volkswagen rūpnīcā, vai var pieņemt, kā arī citas firmas tā rīkojas? Sei. Vienkārši nav tik daudz pierādījumu, lai secinātu kaut ko izņemot to ka ir vispārīga problēma ar Eiro 6 dīzeļu pasažieru mašīnām e, attiecībā uz NOx emisijām. Vai tas ir saistīts ar izslēgšanas ierīcēm vai nē, to es nevaru pateikt. Mums nav pierādījumu. Jā, bet uh, jūsu uzskati, kāda ir jūsu uzskati? Vai ir, ir tādas iespējas? vai tādas, tā, tas ir tikai Vācu un Eiropas ražotājs? Uh, nu, katram ražotājam ir dažādas tehnoloģijas pieejamas, ražotājs izvēlas atkarībā no dažādiem apstākļiem, ekonomiskiem, regulatīviem un tā tālāk. Un rezultātā mm, notiek nu, arī importēšana, teiksim, ko mēs nevaram kontrolēt. Un mēs vienkārši nezinām, kā interpretēt šīs atšķirības. Um Jūsu vērtējums ir kāds? Šī, šis Eiropas modelis. Un jūs domājat, kāda ir tā lielākā problēma? Vai tas, ka ir pieejama šāda tehnika? Uh, vai dažkārt ir, nu, teiksim, daži aspekti nozīmīgāki nekā citi, vai tas var būt tā, ka patērētāji Eiropā mazāk interesējas par vidas jautājumiem. Uh, ir dažādas iespējas, un uh, to taču varētu arī uh, atklāt. Tas nav saistīts ar patērētājiem, jo patērētājiem nav šādu izvēles iespēju. Viņi, visas mašīnas, ko viņi pērk, ir Eiro 6 mašīnas, un uh, Visa šīs mašīnas principā pilda um, prasības un um, uh, principā tās ir tīras mašīnas. Un, savukārt patērētāji nevar uh, arī lemt par to, kādas dīzeļmašīnas būtu tīras vai mazāk uh, tīras, un ka viņi tur nav vainojami. Labi, tad Delikundze. Oui, monsieur Franco, pour votre exposé, je vais aller très rapide. Un ļoti ātri uzdošu jautājumu, vai jūs nedomājat, eh, ka tas, kas mums Eiropā pietrūkst, ir tieši tas, eh, kas ASV ir, proti aģentūra, kas ir neatkarīga, eh, kurai ir iespējas, resursi un neierobežota varu un varēšanu. Vai jūs nedomājat, ka Eiropā tagad vajag aģentūru kontrolējošu, kas būtu patiesi neatkarīga un kas varētu pārbaudīt to, ko dara dalībvalstis? Un tajā pašā laikā arī varētu ne, nu, nedaudz dažādas uzsvars likt un arī pozitīvākus automobiļu sektorā, lai respektētu normas. Probably the, the Nu, ICCT droši vien atbildēt jā. Tāda centralizētā Eiropas aģentūra un iestāde būtu vajadzīga. Es nezinu, vai tas ir iespējami, vai tas ir izdarāmi, tas ir reāli. Jo mums ir 28 tipu apstiprināšanas iestādes šobrīd Eiropā. Un uh, politiski lūkojoties, nepieciešama liela griba un daudz motivācijas, lai to grozītu, lai visu centralizētu, lai mums būtu viena Eiropas EPA, teiksim tam. Nu, pie tās tiek strādāts. Principā komisija ir priekšlikums, komisija vēlas fokusēties uz harmonizāciju un pārņemt uzraudzības funkciju. Uh, paturot fragmentētas iestādes, un principā tas varētu darboties. Mums jāskatās, kā tas tiks īstenots. Bet tas varbūt labs kompromiss. Zelta vidusceļš daļai izmantot ASV pieju, saglabājot Eiropas struktūras. Bet par to vēl tiks lemts. Nu, citēšu uh, kas tika teikts tikko jūs um, runājat par jautājumu par um, tīrām dīzeļu. Uh, iespējams, ka jūs nepārāk tam ticat, un um, tas ir labi, jo arī es tam tā īpaši neticu, un vai jūs nedomājat, ka tieši šie jautājumi ir tādi, ka uh, jāfokusē vairāk uz iedzīvotāju veselības jautājumu un uh, teikt, ka konkrēti šādi aģentūra ir um, vispār, vispār pārstāvoša intereses un jāfokusē uzmanīgi, kā to dara ASV. Jā, mandāts mums ABS ir aiz, aizstāvēt iedzīvoties, iedzīvotāja veselība, ASV tā ir. Jā, tas tiešām tā ir. Es aizmirsu jautājumu pirmo daļu. Man bija atbildes, es pilnīgi pārliecināta pats. Mēs visi esam piegusuši, bet, dārgie kolēģi, ir 18.30. Un es domāju, ka tā ir bijusi ļoti interesanta uzklausīšana. Protams, ka ir vēl daudz jautājumu. Paldies, Franko kungs, par jūsu tiešām izsmeļošajām un arī ļoti labi bāzētajiem jautājumiem un uh, kolēģiem ir uh, aizvien vēl uh, at, jautājumi par ACCT, jeb starptautisko padomu tīrs transports, un jūs varat tos uzdot rakstveidā, lai saņemtu atbildes. Tāpat arī ir iespēja angļu valodā pēc desmit dienām saņemt šīs sēdes. Prot, teksta um, transkriptu un nākamā sēde 28. aprīlī šeit Briselēs. Lielas paldies!